Okay, dear colleagues, we are going to. Uh... Dargie kolēģi, sāksim darbu. So I will ask uh, the two emi... Divi kolēģi ir klāti, bet uh, viņi savā starpā sarunājas. Jūs varēsiet tam pievērsties vēlāk. Ministra kungs, uh, mums ir ļoti liels, ministras kundze, man ir ļoti liels prieks jūs šeit sveikt uzsākot ES eh, e prezidentūru, jums eh, tiek atvēlēts kādas 10-12 minūtes, lai iepazīstinātu ar Horvātijas prezidentūras prioritātēm nākamo pusgada laikā. Jums tagad vārds, lai uzstātos, un pēc tam eh, būs kolēģi jautājumi. Poštovani predsjedavajući, poštovane zastupnice i zastupnici. Dargie kolēģi, Es uh, runāšu horvātu valodā. Ceru, ka jums ir pieejams tulkojums, saka ministra kungs. Es ceru, ka man nevajadzēs uh, veltīt uh, tam ilgāk par desmit minūtēm. Es centīšos jūs iepazīstināt ar mūsu galvenajām prioritātēm. Mēs esam visai jauna dalība valsts, tātad šī ir mūsu pirmā prezidentūra. Un es jūs tagad iepazīstināšu ar mūsu nākamā pusgada prioritātēm. Horvātijā. Pievēršam uzmanību diviem galvenajiem jautājumiem, kuros mēs varam uh, gūt panākumus. Pirmām kārtām gribēju runāt par transplantāciju un esam guvuši pietiekam daudz pieredzes šajā jomā Horvātijā. Gribēju tajā arī ar jums padalīties, sevišķi runājot par orgānu transplantāciju un orgānu ziedošanu. Protams, pateicoties tam, ir iespējams izglābt daudzas dzīvības. Otrs jautājums, kam gribēju galvenokārt pievērst uzmanību šodien, ir novecojušā sabiedrība. Vidēji viena ceturdaļa no ES iedzīvotājiem ir vecāka par 60 gadiem. Kļūstot vecākiem, protams, mūs nereti piemeklē dažādas ļaunas slimības, smagas slimības, tajā skaitā arī karcinoma. Un, protams, tas rada vēl papildus izdevumus veselības aprūpas sistēmai. Ar jūs laipnu atļauju sākumā gribētu runāt par orgānu transplantāciju. Jau pirms vairākiem gadiem Horvātijā mēs ļoti aktīvi strādājām pie uh, orgānu ziedošanas un transplantācijas programmas. šādas operācijas Horvātijā sāka veikt pirms 40-50 gadiem, bet sistēma bija ļoti novecojusi un uh, vairākus uh, cilvēku dzīvības, diemžēl, neizdevās arī glābt. Mēs šo programmu vēlējāmies īstenot, uh, ņemot vērā visus etikas un humānismu principus, veicot informācijas kampaņas, lai cilvēki arī, piemēram, varētu saulaicīgi mm, informēt atbilstošās iestādes, ka ir gatavi kļūt par donoriem. Ir tāds īpašas eh, donoru kartītes, eh, ko cilvēki nesā līdzi, kurā ir eh, rakstīts, ka šis cilvēks ir piekļuvis kļūt par orgānu donoru. Paraugoties uz uh, situāciju caurmērā Horvātijā, mēs esam uh, pārliecinājušies, ka orgānu ziedošanas skaits uh, ir divreiz augstāks nekā citur Eiropā. Esam pieredzējuši uh, ka patiesībā šis Eiropas transplantācijas tīkls ir ļoti vērtīgs. Un, ja aprīlī izdosies sarīkot šim jautājumam veltīto konferenci, mēs ceram, ka varēsim eh, arī vēl vairāk pilsoņu informēt par šīm iespējām. Un eh, arī mūsu ārsti noteikti ar lielu prieku pastāstīs par savu profesionālo pieredzi. Mēs, eh, protams, arī varam palīdzēt kaimiņu valstīm. ir tādi orgāni, eh, kurus eh, transplantāciju var, piemēram, veikt ar tehnoloģiju palīdzību vai arī, teiksim, kurus, eh, kuru nepietiekamību vai problēmas var izsināt ar tehnoloģiju problēmu, piemēram, plaušas un citi, bet eh, citreiz nav nekāda cita iespēja, kā transplantēt cita cilvēka orgānu. Tiek runāts arī par dzīvnieku orgānu transplantāciju cilvēkiem. Es patiesībā pats arī esmu gadu strādājis šajā programmā. Um, profesora Dēvida Kūpera vadībā, un mēs arī vērojām uh, dažādas reakcijas pēc tam pacientiem, kas notiek pēc orgānu transplantācijas. Ja mēs uh, visi īstenosim šādas ētiskas um, un humānas programmas dalību valstīs, informēt cilvēkus par orgānu ziedošanas iespējām, um, tad uh, es domāju, situācija uzlabosies un nebūs tik akūta uh, orgānu trūkuma. možemo zajedno razviti dijalog, razmijeniti iskustva kako bismo Jā, tas ir e, jautājums, kas ir jārisina, ir jābūt e, auglīgam dialogam, ir jāmainās ar pieredzi, lai mēs varētu izglābt pēc iespējas vairāk dzīvībai aizdalību valstīs. Horvātijas prezidentūra, prezidentūras laikā mēs Vēlamies arī sarīkot konferenci Zagrebā. Runājot par uh, dažādu slimību ārstniecības izmaksām, ja mēs runājam par ļaundabīgām slimībām, bieži vien tās ir uh, ļoti ir ļoti dārgi tās ārstēt un rodas arī problēmas ar apdrošināšanas sabiedrībām. Mēs vēlamies arī ieviest tādas uh, tālajošas skrīninga programmas, lai slimības varētu atklāt ātrāk un uh, tādā veidā tās būtu vienkāršāk izārstēt. Mēs esam pieredzējuši, ka eh, ir bijušas arī tādas programmas, kas nav guvušas vairāk eh, pienāku, panākumu, piemēram, eh, dažādas programmas, kampaņas, kas veltīts dzemdas kakla vēža un arī krūtsvēža ārstēšanai, bet, diemžēl, reakcija sabiedrībā nebija pārāk aktīva, un tādēļ šīs it kā labi domātās programmas negūva mūsu iecerētos panākumus. Tagad mēs strādājam pie programmas, kas veltīta karcinomai, un pretvēža programmā Mēs vēlējāmies iekļaut patiešām tādas tālušas vadlīnijas, lai mūsu gūtā pieredze varētu kalpot uh, ārstiem visā Horvātijā un, protams, arī citās ES dalību valstīs, lai varētu izglābt pēc iespējas vairāk dzīvību. Un Eiropas komisijas priekšsēdētāja, kā arī uh, veselības komisāre, kā vienu no prioritātēm ir ieviesuši cīņu pret vēzi. Mēs no parlamenta sagaidām, ka arī tas uh, šim milzīgajam izaicinājumam pievērsīs uh, nepieciešamo uzmanību. Es ceru, ka jūs darīsiet visu, kas ir jūsu spēkos, lai šis jautājums uh, tiktu pēc iespējas vairāk pārunāts un lai būtu informācija, lai pēc iespējas mazāk cilvēku, um, piemēram, saslimtu ar karcinomu. Un ir jāparūpējas arī par pietiekami labu diagnosticēšanu, lai šīs slimības varētu atklāt pēc iespējas ātrāk, lai e, tad biežāk būtu iespējams e, agrīnā slimības stadijā izlīdzēties vien ar ķirurģiju un nevajadzētu apstarošanu un citas e, invazīvas metodes. Un es gribēju pieminēt arī citas dalību valstis. Mēs Horvātijā agrīnās uh, diagnosticēšanas programmu eh, plaušu karcinomai uzsākām pietiekam ātri, un arī es domāju, ka jūsu valstī šī problēma pastāv, proti plaušu vēzis ir. Um, pirmajā vai otrajā vietā, ņemot vērā cilvēku mirstību dalību valstīs. Aptuveni miljons cilvēku skar šī ļaunā slimība un tikai 15% pārdzīvo uh, plaušu karcinomu. Bet, ja šī slimība tiek atklāta pietiekami ātri, to ir daudz vienkāršāk uh, iz, izārstēt, un tad katru gadu mēs varētu izglābt 500 līdz 600 papildus dzīvību. Mēs galvenokārt eh, šo skrīningu veicām eh, pacientiem no 50 līdz 70 gadiem, eh, kas ir smēķētāji un kuriem arī ģimenē kāds ģimenes loceklis jau ir slimojis ar plaušu karcinomu. Šie cilvēki tiek uzaicināti uz veselības skrīningu, lai iespējamos slimības aizmetņus varētu pēc iespējas ātrāk atklāt un pēc tam viņus arī attiecīgi ārstēt mēs eh, dalāmies šajā pieredzē. Zagrebā būs konference par to, un es ceru, ka mēs varēsim jūs informēt par visu attīstību, nu, katru gada ceturksni. Un, jā, pārliecināsimies, ka tas ir bijis tāds ražīgs pasākums. Ceram, ka eh, arī jūs no tā visa kaut ko iemācīsieties un varēsiet arī pārņemt mūsu pieredzi. Ja jūs man atvēlēsiet vēl kādu brītiņu, gribu rezumēt, ka ilgs mūžs un tāda laba dzīves kvalitāte pieprasa arī zinām ieguldījumu un pūles. Mēs vēlamies, lai cilvēki pēc iespējas ilgāk paliktu fiziski aktīvi, jo arī tā ir viena no veselības ķīlām. Noslēgumā gribēju pateikties par jūsu uzmanību un tagad esmu gatavs atbildēt uz tiem jautājumiem, kas jums varētu rasties. Un, protams, es nevarēju savā runā pieskarties pilnīgi visam, ko esam iecerējuši paveikt. Paldies! Paldies! Paldies eh, par tik eh, skaidrām prioritātēm. Tagad došu vārdu koordinatoriem mūsu komitejā. Pirmā uzstāsies ETP politiskā grupa Pēters Līze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Paldies, ministra kungs. Šeit ir ieradusies jauniešu grupa no manas dzimtās pilsētas, bet viņus gan ir uzaicinājis kāds cits kolēģis, nevis es. Tie ir jaunieši, kas uh, iesaistās uh, klimata aizsardzības aktivitātēs. Tagad par veselību runājot. Ministra kungs, paldies par šo uh, prioritāšu uzskaitīšanu. Orgānu ziedošana ir ļoti svarīgs jautājums. Tas var skart uh, katru no mums, uh, jebkurā brīdī, ka mums varētu būt nepieciešams šāds orgāns, un mēs esam arī ļoti daudz darba veikuši. Eiropā ir vienot standartu, runājot arī par orgānu kvalitāti un ir iespējams arī uh, mainīties orgāniem, piemēram, ja kādā valstī nav uh, ne, atbilstošā saņēmēja, tad šo orgānu var izmantot citas valsts uh, pacientam. Bet jāsaka, ka šāda apmaiņa nenorisinās pietiekami aktīvi. Jāsaka, ka mēs esam šajā uh, orgānu asociācijā uh, kopā ar Austriju, Horvātiju un citām valstīm, bet, piemēram, nav pilnīgi nekādas apmaiņas starp uh, Vāciju un Poliju. Jūs pieminējāt arī vēzi, uh, tas ir ļoti labi. Mums ir jāpievērš uzmanība pirmām kārtām uh, tiem jautājumiem, ko Eiropa var atrisināt labāk nekā dalība valsts katra pati par sevi. Ja runājam par bērnu saslimšanu ar vēzi, eh, tas ir ļoti smags likteņu pārbaudījums katrai ģimenei. Par to ir daudz jārunā un jāsaka, ka arī, piemēram, Vācijā manā reģionā trūks ļoti daudz svarīgu zāļu, arī vēža ārstēšanai. Eh, zāļu pieejamība arī ir liela problēma. Kā jūs to varētu risināt eh, prezidentūras laikā? Paldies! Čirdas kundze, eh, SD grupas vārdā paldies priekšsēdētāji. Paldies, ministra kungs, ka esat pie mums ieradies. Mēs dzīvojam informācijas laikmetā, bet nenoliedzam ir tas, ka viltus ziņas un dezinformācija veselības jomā arī uh, pastāv. Pilsoņiem ir pašiem jāsaprot, kas balstās uz uh, zinātniskiem atzinumiem un kas uz dažādiem viedokļiem. Mums ir uh, jāpopularizē veselīgāks dzīvesveids. Kādu stratēģiju jūs vēlaties uh, ieviest, lai cilvēki būtu labāk informēti par veselību? Un ko jūs domājat par uh, pārtiks produktu marķēšanu Eiropas Savienībā? Eiropas komisija arī cīņa pret vēzi ir izvirzījusi kā vienu no savām prioritātēm, un 40% no šīm saslimšanām būtu novēršanas. Uh, Kāda ir jūsu stratēģija, lai varētu uzlabot situāciju kopumā, piemēram, runājot par ķīmisko vielu izmantošanu, gaisa piesārņojumu un tā tālāk? 25 tūkstoši pacientu katru gadu mirst no dažādiem mikrobiem, kas ir noturīgi pret antibiotikām. Ko jūs varētu darīt, lai cīnītos uh, pret šo globālo apdraudējumu? Un jāsaka, ka veselība ir tāds holistisks princips. Kā jūs sadarbosieties ar ministriem citās jomās, lai uh, veselību iedzīvinātu arī citās politikas uh, nozarēs? Uh, visām uh, politikām ir jābūt uh, labāk saskaņotām, un šai veselības komponentei ir jābūt atrodamai arī citās uh, politikas nozarēs, piemēram, arī sociālā nodrošinājuma jomā, runājot par mājokli un arī um, nodarbinātību. Paldies! Paldies! Veronika Lerunoāra uh, Riņū grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji, ministra kungs. Es runāšu franču valodā. Ministra kungs, paldies, ka jūs tik ilustrējoši mūs iepazīstinājāt ar savām prioritātēm, ka jūs vēlaties arī vairāk uzmanības pievērst prevencijai, jo tas ir milzīgs klupšanas akmens joprojām. Uh, Pagājušajā nedēļā mēs pieņēmām rezolūciju par zaļo kursu, kurā ir iekļauti vairāki pasākumi runājot par prevenciju un veselības aizsardzību. Ir kāds pasākums, eh, kas ir veltīts eh, tieši pārtikai un prātikas eh, produktu mm, marķēšanai. Ir tā sauktais Nutri-Score, mm, tāda tabula vai skala, kas attiecas uz mm, barības vielām un ir iespējams ar tās izmantošanu samazināt hronisko slimību skaitu. Un, protams, ir e, ļoti daudz tādu marginalizētu sabiedrības grupu, uh, kas nevar atļauties pirkt ļoti kvalitatīvus pārtiks produktus. Tādēļ arī ražotājiem ir jāmaina savas darba metodes, un tagad tiek arī izstrādāts atbilstošs lūgumraksts, un tas ir saņēmis jau 80 tūkstošu parakstus. Ir jāpieprasa, lai šī uh, uzturvērtības skala tiktu ieviesta kā obligāts nosacījums pilnīgi visiem pārtiks produktiem. Ministra kungs, es gribētu jautāt, kāda ir jūsu vīzija arī par šo stratēģiju no lauka līdz galdam, par uh, uzturvērtības skalu un uh, vajadzētu arī vairāk uzmanības pievērst produktu marķēšanai, lai būtu vairāk informācijas par uzturvērtību. Paldies! Uh, Paldies zaļo vārdā. Nākamais runātājs lūdzu. Thank you, minister, for... Paldies priekšsēdētāji, paldies ministra kungam, saka Paulus kundze. Ļoti Interesanti bija tas, ka jūs pieminējāt cīņu pret vēzi un ka ir nepieciešams šeit panākt arī progresu. Ļoti labi, ka kolēģi no sociāla demokrātu grupas pieminēja arī prevenciju. Prevencija alaži ir labāka par ārstēšanu. Un prevencija ir arī uh, pirmām kārtām jau lētāka. Un, eh, ja preventīvie pasākumi tiek eh, ieviest pietiekami ātri, ir iespējams izvairīties no daudzām traģēdijām un bēdīgiem notikumiem pacientu un viņu ģimeņu dzīvēs. Ko jūs domājat par netoksisko vidi? Uh, Eh, tā bija iekļauta 7. vidas darbības programmā, bet eh, mērķi joprojām nav sasniegti. Es nesaprotu, eh, kādēļ to pirmām kārtām uzskata tieši par ekoloģisku jautājumu, bet manās acīs ir jādomā arī par šo veselības dimensiju. Piemēram, endokrīnie disruptori. Tās ir ķīmiskas vielas, kas uh, atdarina hormonus, kas ir atrodami cilvēka organismā, nodarot kaitējumu, piemēram, reproduktīvai sistēmai, eh, tās ir arī, tātad šie disruptori ir arī kancerogēni, un eh, nav pat nepieciešams ļoti liels to daudzums, lai radītu milzīgas problēmas. Un Eiropas Savienībā joprojām nav tāda rīcības plāna, kā pret to cīnīties, un eh, ir arī ļoti atšķirīgas eh, pieejas tam visam. Ja mēs, piemēram, runājam par endokrīniem disruptoriem, kas ir pesticīdos, protams, tas ir kas cits, nekā, ja tie, piemēram, ir atrodami kādā pārtiks produktā. Ir jādomā arī par tādu horizontālu pieeju. Uh, Ja, piemēram, grīdas segumā ir endokrīnie disruptori, un bērni, maz bērni taču sākumā rāpo, viņi bieži rāpo pa grīdu, un ja viņi kaut kas ēdams nokrīt uz grīdas, un viņi pēc tam to paņem, ieliek mutē, tādā veidā viņi arī var nonākt kontaktā ar šīm tik bīstamajām vielām. Tādēļ ir jārīkos pēc iespējas ātrāk. Paldies! Okay, Labi, tagad zaļie divreiz izteicās, tas ir ļoti vērtīgs uzstāšanās laiks. ID grupai mums nav neviens runātājs pieteicies EKR Kušinskas kundze, bet viņa nav šobrīd klāt. Jūs vēlties izteikties, nu lūdzu, jums vārds. Paldies priekšsēdētājiem, saka Zalevskas kundze. Ministra kungs, Es esmu ļoti gandarīta par to, ka mums ir uh, iespēja ar jums tikties un uzdot jums jautājumus. Man ir divi ļoti precīzi jautājumi. Jums nedaudz aptrūkās laiks, un jūs mums nepastāstījāt, kādā veidā jūs plānojat rīkoties, lai tiktu galā uh, ar eh, problēmu saistībā ar eh, sabiedrības novecošanos. Kādu pasākumu pakotni jūs plānotu cīņā pret eh, sabiedrības novecošanos un kādi ir tie riski? Un ko jūs prezidentūra darīs, lai risinātu šo problēmu? Kādas priekšlikums mēs varam sagaidīt, kādu pieeju izvēlēsies komisija? Uh, Jūs droši vien pamanījāt, ka lielākā daļa cilvēku šeit jautājums par cīņu pret vēzi un ko jūs darīsiet. Mūsu komitejā mēs nobalsojām par rekomendāciju, lai palielinātu finansējumu cīņā ar vēzi. Bija arī uzklausīšana ar komisijas komisāra amata kandidāti veselības jomā, bet mēs nesaņēmām vispārējais atbildes par to, kā komisārs kundzi šo pakotni cīņai pret vēzi vēlas īstenot. Šobrīd ir tāds periods, kad mēs spriežam par daudzgadu budžetu, un tāpēc es gribētu kaut ko vairāk dzirdēt par idejām šajā sakarā. Paldies! Paldies, Go, vārdā pēdējais runātājs, pirms es uh, likšu punktu pirmam jautājumu uzdošanas raundam. Lūdzu. Uh, Mūdīgas kundze, paldies! Priekšsēdētāja ministra kungs, es gribētu vēlēt prezidentūras laikā mm, jums panākums. Esmu no Somijas, Somija bija iepriekšējā prezidējošā valsts, un man bija tā iespēja ļoti cieši sekot līdz mūsu prezidentūras darbam, un es zinu, ka tas nav viegls darbs, tāpēc vēlos jums vēlēt veiksmi. Es gribētu uzzināt, kā Horvātija cīnīsies pret eh, slimībām, kuras izraisa slikta gaisa kvalitāte. Kā jūs plānojat cīnīties pret pesticīdiem, pesticīdu izmantošanu un eh, gaisa piesārņotājiem, jo tiem ir ļoti negatīva ietekme uz Eiropas veselību? Tāpat uh, Mm, jārunā par endokrīniem disruptoriem. Man kolēģi jau te uzdeva līdzīgi jautājumu, jo endokrīnie disruptori ļoti negatīvi ietekmē cilvēku veselību un šī ietekme stieps pauģu paudzēs. Produktu marķēšana ir ļoti nozīmīgs rīks šajā jomā, Kādā veidā jūs veicināsiet labāku produktu marķēšanas praksu un kā jūs garantēsiet, ka pārtiks produkti nezatur tādus materiālus, kas uh, ir slikti cilvēku veselībai? Jūs runājat arī par uh, profilaktiskiem pasākumiem. Profilaktiski pasākumi ir ļoti svarīgi. Un uh, viss tas, ko es jau iepriekš uh, pieminēju savā uzstāšanās laikā, ietekmē veselību. Uh, Kā jūs eh, vērtējat eh, veģetāro diētu veicināšanu un vegāno diētu, diētu veicināšanu? Es esmu pieredzējusi, ka gaļas eh, ražotāji dara visu iespējamo, lai liektu iespēju īstenot šādas veģetāras bāzes diētas. Kādā veidā jūs varētu veicināt veģetāru un augu bāzes diētu? diētu īstenošanu, jo arī tas varētu palīdzēt mums cīnīties pret klimata pārmaiņām. Ministra kungs, jums tagad desmit minūtes laika, lai atbildētu uz pirmajiem jautājumiem. Lūdzu, vārds jums. Godātie deputāti, liels paldies par visiem uzdotajiem jautājumiem. No jūsu jautājumiem mēs redzam, ka mēs, eh, mums ir līdzīgi uh, priekšstati, un mēs arī esam vienot savās bažās. Mums ir arī vienot skatījums uz to, kā risināt problēmas. Mēs nedrīkstam novērsties no tā, kas eh, šobrīd notiek. Un tas ir eh, ļoti būtiski mūsu sabiedrībai. Mums ir jādomā par tiem faktoriem, kas var negatīvi ietekmēt cilvēku veselību un uh, kāpēc miljoniem dzīvību katru gadu tiek zaudētas. Mūsu prezidentūras laikā, tātad Horvātijas prezidentūras laikā, mēs cīnīsimies pret visām šīm problēmām. Protams, mēs tās neatrisināsim, bet mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai veicinātu dialogu. Līdz ar to mēs neignorēsim nevienu tematu, mēs runāsim uh, zinātniskā līmenī, mēs neizdarīsim spiedienu ne uz vienu uh, neraugoties uz to, ko mums tā kā aicinās darīt eh, nozaru pārstāvi. Un mēs varam garantēt, ka kopīgiem spēkiem mēs varēsim eh, panākt progresu, lai aizsargātu Eiropas bērns un nodrošinātu mums veselīgāku nākotni. Attiecībā uz jautājumu par orgānu transplantāciju Šodien tika teikts, ka dažās valstīs ir um, sadarbība, piemēram, ar Vāciju attiecībā uz donoru orgānu apmaiņu, un ir arī tādas valsts, kas nav iesaistīta šādās programmās. Šis te Eiropas transplantācijas uh, tīkls um, ir tāds tīkls, kuru varētu izplatīt uz visām dalību valstīm, jebkur dalību valsts var iesaistīties šajā tīklā, jo tādējādi mēs varam tūkstošiem dzīvību glābt katru gadu. Uh, un es tik tiešām vēlos par to runāt gan no zinātniskā, gan medicīniskā, gan politiskā viedokļa lai pamatot, ka visiem vajadzētu pievienoties šai asociācijai, lai veicinātu orgānu ziedošanu un tādējādi palielinātu transplantēšanas gadījumu skaitu, kas attiecas uz uh, pretvēžu medikamentu pieejamību. Es uzskatu, ka tas ir pamatīgs izaicinājums uh, būtībā visā pasaulē, jo Vēža ārstniecības nākotne ir saistīta ar imūnterapiju un gēnterapiju, jo tas nesīs uh, ļoti uh, liels priekšrocības, un mēs visi pie tā kopīgi strādājam. Ir jāraugās, lai uh, mēs visi strādātu pie šī jautājuma, nevis ka katrs um, izstrādātu kaut kādu savu ārstniecības metodi, jo tas būtu visvērtīgāk. Horvātija pievērš uzmanību tam, lai uh, fokusētu uzmanību visā Eiropā, un, mm, lai mēs visi vienā vārdā varētu runāt ar nozari un uh, panākt, lai uh, pretvēžu ārstniecības metodas būtu pat iespējas pieejamākas visiem. Milzīgs cēnu kāpums. Uh, farmaceitiskajā nozarē ir pieredzēts pēdējo gadu laikā, un līdz ar to tikai kopīgiem spēkiem mēs varam turēties pretī šādām tendencēm un uh, raudzīties, lai nākamajā desmitgadē šajā ziņā tiktu panākts progress. Jo mēs varam sagaidīt, ka tuvāko desmitgažu laikā tiks panākts liels progress. Bet jebkurā gadījumā runājot par um, šo problēmu. Jāsaka, mēs zinām, cik tas ir sarežģīti, un tāpēc ir vairāk jākoncentrējas uz uh, profilaktiskiem pasākumiem, jo jebkas, kas mūs ietekmē, ļoti būtiski palielina saslimstības risku ar uh, ļaundabīgām slimībām un uh, hroniskām saslimšanām. Līdz ar to dzīvesveidam visā, Eiro, visā Eiropā, visās mūsu dalība valstīs no tā cieši. Un tāpēc mums ir jāraugās, lai eh, faktori, vides faktori un eh, pārtiks faktori, kas var negatīvi ietekmēt mūsu veselību, tiek samazināti pēc iespējas tādējādi glābjot cilvēku dzīvības. Un tieši tāpēc es saku, ka mums ir nepieciešams nodrošināt dialogu un eh, censties nākt klajā ar tādu kopīgu regulējumu, uh, kas sevi ietvertu šādu veidu pasākums. Protams, katrai valstī būs nepieciešams kāds centrs, nu, piemēram, toksikoloģijas centrs, kur šādas problēmas tiktu risinātas. Bet, ja mēs nodrošinātu, ka šāds centrs var nodrošināt uh, izpēti vai kādos produktos nav kādu sastāvdaļu, kam tur nevajadzētu būt, uh, Nu, ja mēs ko tādu vēlamies panākt, tad mums tik tiešām ir nepieciešams precīzs marķējums uz pārtiks produktiem, lai patērētājs gaidri un ļoti precīzi zinātu, ko viņi pērk. Ja, un būtu arī informēti, ka ja viņi pērk kaut ko ļoti lētu, tad viņi arī apdraud savu veselību. Protams, mums visiem rūp vide, kā mediķis, praktizējošs mediķis, es daru visu, kas ir manos spēkos, Un šeit strādājot Eiropas Savienībā, mums ir jāgarantē, lai visas ieinteresētās puses būtu iesaistītas centienos panākt pozitīvu ietekmi uz vidi, runājot par medikamentu lietošanu. Tas var ietekmēt arī klimata izmaiņas, un viens svarīgs solis, ko mēs varam darīt, un daudz dalībvalsts jau pie tā strādā, ir cīņa pret antimikrobioloģisko rezistenci, jo, ja cilvēkam izstrādājas eh, rezistents pret antibiotikām, tad um, mikrobi kļūst aizvien spēcīgāk un cilvēki zaudē dzīvību. Taču šie cilvēki kas pat eh, varbūt nav bijuši slimi, bet vienkārši daudzos gadījumos šie cilvēki bija nonākuši slimnīcā kaut kādu citu iemeslu dēļ, un tur viņi saķer bakteriālu infekciju, kuru nevar izārstēt tādēļ, ka viņi ir rezistenti pret antibiotikām. Tā kā šī ir problēma, kur arī mēs uh, skatīsim prezidentūras laikā. Mēs vēlamies arī celt informētības līmeni. Uh, par šo problēmu un cerams, ka pēc tam, kad Horvātijas prezidentūra būs noslēgusies, eh, mūsu tafet pārņems Vācijas prezidentūra un turpinās strādāt pie šīs problēmas. Mēs eh, centīsimies eh, regulēt mūsu pūliņus cik vien iespējams un neatstāsim to likteņu varā. Bija arī, protams, citi jautājumi, kurs, uz kuriem es vēl nevaru atbildēt, bet ja mēs runājam par toksīniem un pesticīdiem, ko uzņemam caur pārtiku, tad jāsaka, ka šajā ziņā ir nepieciešams eh, šos visus gadījumus atklāt, tādēļ, ka tā, tie kaitē cilvēku endokrīnijai sistēmai. Ir problēmas, kur mūsu sistēmas ietekmē ne tikai stress, bet arī ķīmiskie faktori. Jo ķimikālijas nonāk mūsu orgānos un uh, izsit mūs no līdzsvara. Tam var būt ārkārtīgi negatīva ietekme. Tas var izraisīt dažādas slimības, tā skaitā ļaundabīgas slimības. Un, ja mēs runājam par to, ka aizvien biežāk cilvēks saslimst ar vēzi, piemēram, gados jaun, jauni cilvēki, tad es kā gastroenterologs varu teikt, ka uh, cilvēki, nu, pat 20 gadnieki, aizvien biežāk tiek diagnosticēti ar vēzi, un tas tiešām ir briesmīgi. Līdz ar to mēs redzam, ka cilvēku imūnsistēmas un endokrīnās sistēmas traucējumi kļūst aizvien uh, biežāk parādību, un tik tiešām ir zināms, ka to izraisa ķīmiskās vielas, ko cilvēki uzņem caur pārtiku varbūt caur radi radiāciju, bet tie ir gadījumi, par kuriem pārāk daudz netiek runāts. Jebkurā gadījumā par to ir jārunā, kas attiecas uz iedzīvotāju novecošanos, ko šajā ziņā varam darīt. Protams, nebūs nekāda ātrā risinājuma, bet mēs varētu izstrādāt deklarāciju, rekomendācijas Eiropas Savienības dalību valstīm. Mēs centīsimies izmainīt cilvēku uh, pārēšas mums arī ir jābūt aktīvākiem. Šobrīd ir tā, ka bērni aizvien vairāk cieš no liekas svara, un tāpēc ir um, jāizglīto cilvēku par to, no kādiem produktiem izvairīties un kā būt veselīgāk ēst. Savā jomā mēs raugāmies uz visām sistēmām, kuras var ietekmēt. Un mēs tik tiešām cenšamies uh, saskatītu, kur tad tieši būtu iespējams veikt dažādas slimību profilakses pasākums un kur mēs ko varam ietekmēt. Šajā ziņā es esmu viens prāts ar jums, ka runājot par um, par produktu marķēšanu līdztekus eh, ķīmiskās eh, sastāvu norādīšanai arī skaidri būtu jānorāda gan kaloriju daudzums, eh, gan citas lietas, lai patērētājs var, varētu precīzi zināt, ar kādu risku viņš saskars lietojot šo pārtiku uzturā. Kas attiecas uz veģetāriešiem un veģetāro diētu, protams, par to ir jārunā veselīgs diēts. Uh, apspriešanas ietvaros un ir um, daudz elementi veģetārijā diētā, kas um, varētu palīdzēt veselībai, līdz ar to tas būtu veicināms. Bet uh, tikai tāpēc, ka kāds varbūt lieto veģetāru diētu, tas jau uzreiz nenozīmē to, ka šie cilvēki neuzņem pesticīdus vai kādus citus skaitīgas vielas. Daru nu likšu pagaidām punktu. Paldies! Merci, monsieur le ministre. Euh, Peut-être je vais vous demander de... Paldies, ministra kungs. Varbūt jūs tomēr varētu precizēt vienu atbildi. Tātad stratēģija no lauka līdz galdam. Eiropas komisija zaļā kursa ietvaros izziņoja šīs stratēģijas īstenošanu. Izskanēja arī jautājumi par pesticīdiem, par pārtiks produktu marķēšanu. Tas viss ir savstarpēji sasaistīts. Ko jūs kā Veselības ministrs eh, vēlētos ieviest kā iniciatīvu, lai stratēģija eh, vainagotos panākumiem, jo to vajadzēs prezentēt jūs prezidentūras laikā. Un kāds būtu tieši jūsu ieguldījums kā veselības eh, ministrām atšķirībā no lauksaimniecības vai, piemēram, vidas ministra prioritātēm? Lūdzu. Gospodine predsjedavajući, hvala vama što ste naglasili sa svojim upitom. Liels paldies par to, ka uzsvērā to, cik svarīgas ir šīs problēmas. Jo no nu, farmas līdz uh, galdam šī iniciatīva ir ļoti svarīga. Prezidentūras laikā Horvātijas republika atbalstīs eh, visa, šī te visa, visaptvarošo dabu. Mēs runājam arī par lauksaimniecības ietekmu uz cilvēku veselību un par to, kā samazināt slimības. Tā kā mēs arī pētīsim to, lai eh, būtu dažādas darba grupas, kas strādā pie šiem jautājumiem un eh, raugoties uz šo, to, to cik svarīgs ir projekts no saimniecības līdz, līdz galdam. Uh, Manuprāt, eh, tas tiešām būtu tāds eh, ļoti brīnišķīgs solis uz priekšu cilvēku veselības vārdā. Labi, un tagad pāriesim pie otrā jautājuma uzdošanas raunda. Sāksim ar uh, eh, ETP Sindiju Francenu lūdzu. Paldies priekšsādātāji, paldies ministra kungs, ka esat šeit. Tuvāko mēnešu un gadu laikā mēs kopīgi cīnīsimies pret vēzi Un eh, man ir trīs bažas attiecībā uz šo te ļoti būtisko jautājumu. Pirmkārt, jūs arī atzināt eh, toksisko ķimikāliju negatīvo ietekmi, kas eh, ir būtiski ne tikai vidas aizsardzībai, bet arī apdraud mūsu veselību. Kāds konkrēts pasākums jūs īstenosiet, lai atbalstītu nulles piesārņojumu stratēģiju cīņā pret vēzi? Un otrkārt, būtu ļoti svarīgi iekļaut visas pacientu grupas. Uh, jauni pieaugušie bieži vien paliek kaut kur pa vidu starp um, pediatriskajiem un pieaugušo um, ārstniecības veidiem, vai jūs uh, šos te jaunos um, pieaugušos uh, piekristu uzskatīt par tādu kā atsevišķu grupu? Uh, kam jāpielāgo ārstēšana. Un otrkārt, es gribētu arī runāt par sekundāro profilaksi, par um, rehabilitāciju onkoloģiskajiem pacientiem. Vai jūs vēlties um, atbalstīt um, tādu lielāku uzsvaru likšanu uz vēža pacientu um, sekundāros profilakses pasākumiem? Paldies! Es un D. Simona Balkin, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, godātais ministra kungs. Medicīnas jomā ir ārkārtīgi daudz dažādu tēmu, par kuriem mēs varētu runāt. Piemēram, man ļoti interesētu, kādā veidā mēs varētu cīnīties pret medikamentu trūkumu Eiropā, bet es gribētu runāt par tādu tēmatu, kas eh, mums jau kādu zinām laiku ir um, pazīstams, run, runāšu par HTA. HTA ir jāizmanto, lai eh, novērstu uh, nacionālās vērtēšanas sistēmas um, dubultošanos, kas īpaši traucē um, mazākajām dalību valstīm ātrāk saņemt um, inovatīvus uh, medikamentus. Un tāpēc komisija pirms diviem gadiem nāca klajā ar priekšlikumu, un parlaments kopš 2019. gada februāra ir pieņēmis šo likumu projektu, bet padomē tas nav pavirzījies uz priekšu, tur joprojām tas tiek bloķēts. Uh, Vai jūs savā, savas prezidentūras laikā konkrēti padomē pievērsīsiet pievērsīsieties eh, šim, šim svarīgiem dosjē, jo mums tik tiešām ir nepieciešama šī te vienotā novērtēšanas sistēma visiem cilvēkiem Eiropas Savienībā, tādējādi varētu atvieglot eh, piekļūšiem medikamentiem. Un es gribētu tik tiešām, lai mums būtu konkrēts risinājums. Lielas paldies un vēl jums arī veiksmi, jo jūs jau esat piektā prezidentūra, kas cenšas pabeigt darbu pie šī te faila. Paldies! Thank you for renew. Paldies! Demārkungs lūdzu reņu vārdā. Lielas paldies priekšsēdētāji, ministra kungs. Paldies, ka esat pie mums ieradies. Paturpinot iepriekšējā runātāja teikto, ir neliela problēma saistībā ar medicīnas pakalpojumu pieejamību, bet Nīderlandē tā ir problēma. 2002. gadā līdz 2004. gadam bija īslaicīgs uh, deficīts aptuveni 100 zālēm. Reizēm uz īsāku, reizēm uz garāku laika periodu. 19. gadā 769 medikamenti um, īslaicīgi vai ilgākā laika periodā bija nepietiekamos apjomos. Un tas rada bāžas. Redzam, ka problēma neatrisinās, bet tikai pasliktinās. Bruno Brēns, mūsu veselības ministrs, nu, iesaka pastāvīgi glabāt uh, piecu mēnešu garumā visus medikamentus. Manuprāt, šo problēmu vajadzētu risināt Eiropas līmenī īpaši paturot prātā to, ka, piemēram, Brexit rezultātā eksperti norāda, ka šī problēma varētu pat sāsināties. Un tādēļ jārīkojas šobrīd. Viens no priekšlikumiem, ko izsaka eksperti, ir tāds, ka mums būtu jāatgriežas pie tātad izejas punkta, pie avota medicīnas um, ražošanā, uh, ražotnes būtu jāatgriež Eiropā, lai mēs nebūtu atkarīgi no ārvalstu ražotājiem un aktīvajām vielām citās valstīs. Ko jūs domājat un ko plānojat darīt šajā sakarā prezidentūras laikā? Paldies! Thank you. So we don't have a speaker. For... Paldies. Zaļajiem runātājiem nav, Alde nav, ECR grupa nākamā. Kospin kundze. Konspinskas kundze arī šeit vēl nav ieradusies. Tad ejam tālāk goe. Kaņečnes kundze, lūdzu. Děkuju. Uh, vážený pane ministře, uh, děkuju vám, že jste... Liels paldies. Paldies, ministra kungs, kas ir šodien pie mums ieradies. Arī es paturpināšu iepriekšējo runātāju aizsākto. Tad, kad jaunais ves, jaunā veselības um, komisāres kandidāte bija pie mums ieradusies, viņa solīja, ka nepieļausies, ka nepieļaus, ka šī regula tiek aizmirsta. Bet es jūs prezidentūras prioritāšu sarakstā šo dokumentu neatradu. Tādēļ neplānoju jums jautāt, kā plānojat pie tā pabeigt darbu, jo tas pat jums prioritāšu sarakstā jums nav. Tādēļ gribētu jautāt, kādi būs turpmākie soļi attiecībā uz šo dokumentu. Vai notiek sarunas starp uh, padomi un komisiju attiecībā uz šo dokumentu? un vai tiešām pat neplānojat pat vispārējo pieeju šeit padomē izstrādāt, lai mēs kaut kā varētu iet uz priekšu, jo e, man ir bažas, ka šis ir jautājums, kas skar visas valstis, un, protams, mēs varam ilgi un gari diskutēt par juridiskiem aspektiem, suverenitāti, sadalījumu un tā tālāk, bet, nu, pēc būtības mēs runājam par pieeju zālēm. Un ja mums nav šeit vienotas pieeja šajā jautājumā, Tas nozīmē, ka atsevišķi pacienti atsevišķās um, tad, dažādās Eiropas Savienības valstīs tiem ir ļoti tātad palēnināta pieeja jauniem medikamentiem, un šobrīd jūs, padome, esat tā, kas var kaut ko šeit darīt jo mēs parlamentā un arī komisija, protams, ir gatava jums palīdzēt. Tādēļ lūdzu rīkojieties un skaidru valodu runājiet, stāstiet, ko plānojat darīt šīs problēmas risināšanai. Paldies! ETP grupas vārdā Glavaks kundze. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es esmu no Horvātijas. Mūsu prezidentūras sešos mēnešos visas pasaules problēmas mēs neatrisināsim. Tomēr mēs varam uh, iekļaut uh, tās lietas, ko varēsim atrisināt mūsu prezidentūras prioritāšu sarakstā. Gribētu vēlreiz tikai norādīt, ka uh, šī gada pirmajā nedēļā Horvātijā trijos centros bija rekorda augsts uh, um, orgānu transplantācijas gadījumu skaits, un tas ir veiksmes stāsts. Spānija ir vadošā valsts attiecībā uz uh, orgānu ziedošanu un transplantācijām. Horvātija ir ļoti skaidri definēta nacionālā transplantēšanas programma. Tas ir um, visai redz gadījums, uh, un mūsu programma ir bijusi veiksmes stāsts uh, visos līmeņos un risinot arī problēmu saistībā ar orgānu trūkumu. Uh, pateicoties mūsu transplantācijas un donēšanas modelim, balstoties uz augstākiem ētikas um, tātad, prasībām, pacientiem ir pieeja um, tātad, um, orgānu transplantiem visīsākajā laika posmā. Un mūsu valstī ir vislielākais um, tātad, donēto, ziedoto orgānu uh, līmenis pasaulē. Uh, Un um, turpmākajos mēnešos uh, plānojam konkrēti strādāt pie plaušu uh, transplantācijas uh, kā svarīgākā aspekta. Šis jautājums ir viens no tātad prioritāriem jautājumiem veselības jomā. Tomēr mani interesē, vai jūs plānojat koncentrēties un konkrēti reaģēt uz komisijas plānu saistībā ar uh, asins šūnām un um, audiem. Uh, kā plānojat to atspoguļot savos darbos. Mēs visi zinām un bieži runājam par to, ka veselība, protams, ir vērtība, un mums jāapzinās, jāsaprot, cik vērta ir laba veselība. Noteikti darīsim uh, visu, kas mūsu spēkos Horvātijas prezidentūras laikā. Paldies! Paldies! Movetī kundze lūdzu SND grupas vārdā. Paldies priekšsēdētāji, paldies ministra kungam par um, uzrunu. Kā tas ir norādīts uh, uh Kirjakidis uh, kundzes vēstulē, Eiropai ir nepieciešama skaidra stratēģija, lai nodrošinātu um, zāļu pieejamību par pieejamām cenām. Patentu sektors, kā jūs noteikti ļoti labi zināt, arī ir daļa no šī mērķa. Uh, Tomēr tikai ģenēriskās zāles ir 70, uh, pārstāv 70% uh, no visām uh, tātad zālēm Eiropā, kas tiek izmantotas cilvēku ārstēšanai. Ko Horvātijas prezidentūra plāno darīt, lai nodrošinātu godīgu, ilgspējīgu pieeju zālēm Eiropas mhm. pacientiem, visiem Eiropas pacientiem? Un vai jūsuprāt šeit būtu vērts uh, tātad savest kopā visas ieinteresētās puses - ražotājs, patērētājs, tirgotājs un tā tālāk. Es uh, dzirdēju, ļoti augstu vērtēju jūsu teikto par cīņu pret vēzi, vēža stratēģija, arī uh, Uh, priekšsēdētāja Vanderlajena plāno nākt klajā ar Eiropas plānu cīņai ar vēzi. Ir ļoti svarīgi izstrādāt šo stratēģiju un risināt šo jautājumu, kā jau to minēja arī kolēģi, kas izteicās pirms manis. Šeit nepieciešama holistiska pieeja un jākoncentrējas uz uh, ārstēšanu un pieeju, bet arī profilaksi. Un vēl gribētu piebilst um, tas, ka mēs atbalstītu zinātniskos pētījumus, kas tiktu atbalstīti visās Eiropas valstīs, tas ir būtiski svarīgi. Ko prezidentūra plāno darīt šajā jomā? Un nobeigumā daudzi jautājumi jau izskanēja par Nutriskoru. Zinātniskā Nutriskoru bāze ir būtiski svarīga. Mums ir jāinformē Eiropas iedzīvotāji. Nedrīkstam ierobežot viņu izvēles. Tomēr ir būtiski svarīgi, lai visi pieņemtu lēmumus balstoties uz zinātnisku korektu informāciju. Paldies! Thank you for... Paldies! Suzana Solis, uh, Reņģu vārdā. Liels paldies uh, priekšsēdētāji, ministra kungs, sveicu jūs mūsu komitejā. Prieks redzēt, ka orgānu ziedošana un transplantācija būs viena no prioritātēm jūsu prezidentūras laikā. Spānija ir pasaules līderi šajā jomā, un mēs ar to ļoti lepojamies un uzskatām, ka to vajadzētu noteikti arī veicināt visās pārējās Eiropas valstīs. Es gribētu runāt par vienu no veselības problēmām, kas pieauga Eiropā - aptaukošanās. Tā ir milzīga sabiedrības veselības problēma, kas ar paaugstina arī kronisko, kronisko slimību risku. Mm Un bērnu aptaukošanās ir jo īpaši smaga problēma. Mums vajadzētu ne tikai veicināt veselīgu dzīvesveidu popularizēšanu kā tādu, bet ir jāizno pasākumi, kas ļautu nodrošināt patērētājiem skaidru informāciju uz viņu iegādātās patērētās pārtikas. No lauka līdz, līdz šķīvim šī stratēģija būs ļoti svarīga. Manuprāt, ir būtiski svarīgi veicināt, atbalstīt tādu Eiropas marķējumu sistēmu, kas sniegtu caurskatām informāciju visiem patērētājiem, lai viņi varētu izdarīt ilgspējīgas, pareizas, veselīgas izvēles. Ir būtiski svarīgi stiprināt Nutrikoru sistēmu un līdzīgi kā pārējie kolēģi, arī es jums gribētu jautāt par veselības tehnoloģiju izvērtējuma regulu. Mērķis bija uzlabot uh, medicīnisko tehnoloģiju pieejamību, labākā veidā izmantot pieejamos resursus. Es tādēļ gribētu jautāt, kāda ir esošā situācija attiecībā uz sarunām un vai jums izdosies izlausties un ko mainīt šeit. Paldies! ETP grupas vārdā Adam Novak. Spoštovani gospod minister, lepo vas pozdravljam, zahvaljujem se za vašo predstavitev in vam in Hrvaški želim tudi uspešno predsedovanje Evropski uniji.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 Darovati organe je seveda humano dejanje, vendar imajo ljudje pomisleke, ker se bojijo. Nav diemžēl pieejams tulkojums. Translation problem in English? Dutch? Tehniskā problēma nevar atrisināt, no tulkojuma vajadzētu būt pieejamam. <laughs> The business understand. Should they begin again? It was a technical or? If you could start again even shortly. Sāciet lūdzu vēlreiz no sākuma, un, ja iespējams, nedaudz rezumējiet. Liels paldies priekšsēdētāji, ministra kungs. Gribētu vēlēt jums veiksmu darbā prezidentūras laikā. Jūs daudz runājāt par uh, orgānu ziedošanu. Arī Slovenijai visai labi veicas a, uh, a, uh, sirds, a, uh, nieru un aknu uh, transplantāciju jomā. Bet bieži dzirdām jautājums, vai protokols ir pietiekami labi definēts, vai ir um, atrisinātas visas problēmas, vai tiešām nav jābežīs. Tādēļ gribētu jautāt, kā varam uh, pārliecināt cilvēkus, ka ir sistēmai var uzticēties un ka nav tur nekādas neļaunprātīgas vai nelikumīgas orgānu tirgošanas vai tam līdzīgas lietas. Un vēl jūs runājāt par uh, sabiedrības novecošanu un ar to saistītajām izmaksām un zaudējumiem. Mēs nu jau ilgi runājam par ilgtermiņa aprūti, aprūpi un īpašu aktu mūsu valdība gan uh, atliek uh, pastāvīgi šo priekšlikumu, jo priekšlikums ir dārgs, un tomēr bieži vien dzirdam runas par labu eitanāzijai. Ir vairākas valsts, kurās eitanāzija jau ir likumīgi um, atļauta, bet arī tur pastāv bāžas par potenciāliem ļaunprātības gadījumiem. Es personīgi iebilstu pret eitanāziju. Es neuzskatu, ka kādam uh, būtu tiesības um, iejaukties vai pārtraukt citu cilvēku dzīvi. Bet gribētu jautāt, vai tajās valstīs, kur eitanāzija ir legalizēta, vai tur ir kontrols mehānismi, un vai uh, varbūt arī Eiropas līmenī šo jautājumu plānots pacelt tuvākajā laikā. Paldies! Okay, the last... Paldies. Um, pēdējais jautājums. Uh, Līdzku Solkungs, paldies. Ja mēs runājam par cenu veidošanas mehānismiem, uh, Jāsaka, daudziem cilvēkiem dalību valstīs nav piekļuvas zālēm un ir ārkārtīgi atšķirīgas arī iespējamās terapijas, jaunās zāles un inovatīva ārstēšana bieži vien maksā pārāk dārgi. Ne visi to var atļauties. Un Eh, ir iespējams šo terapiju izmantot tikai pēc ļoti ilgas gaidīšanas vai vispār tādu iespēju nav. Ko jūs darīsiet prezidentūras laikā, lai piekļuve eh, ārsniecības līdzekļiem būtu pēc iespējas ātrāka un lai eh, varētu to visu arī attiecīgi finansēt? Paldies! Poštovane zastupnice i zastupnici, još jednom hvala na vašim. Godījum, godājumie deputāti, vēlreiz paldies jums visiem par jautājumiem. Mēģināšu pēc iespējas atbildēt uz tiem visiem, cik vien labi iespējams, bet nu varbūt nāksies kaut ko rezumēt. Protams, nav vienkārši atbilžu. Ja atbildes būtu tik ļoti vienkāršas, tad mēs šīs problēmas noteikti jau būtu atrišinājuši. Jo īpaši, ja domājam un runājam par šiem konkrētajiem diviem dosjē, tātad pieeja zālēm, piemēram. Par šo jautājumu ir jārunā atklāti. Protams, um, jāpaturprātā farmaceitijas nozares ietekme un lielie med medikamentu ražotāji, kas vēlas pēc iespējas palielināt savu pēļņu. Bet tajā pašā laikā saprotam un redzam bieži vien, ka reizēm valsts arī um, norobežojas no apkārtējiem un varbūt netik lielā mērā grib sadarboties ar nozari. Tā vietā mums visiem jāsadarbojas, tas mums ļaus pazemināt cenas. Līdz šim mums tas nav izdevies, bet es neredzu šķēršļus, kādēļ, lai nākotnē mēs to nepaveiktu. Tādēļ nākotnē, jā, darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai augstākajā līmenī Eiropas Savienība sadotos rokās un atrastu vienprātību veselā virknē jautājumu. Uh, Pagātnē mums tas ir izdevies, es neredzu iemeslu, lai mums to nu, nebūtu iespējas paveikt arī nākotnē. Mums jāatrod vienota pieeja arī pieejām um, tātad, tehnoloģijai, zāļu pieejamībai, jāpārliecinās, ka šī pieejamība tiek nodrošināta pēc, pēc iespējas zemākām cenām. Un tas ir aspekts, ko plānojam atkārtot un uzsvērt mūsu prezidentūras laikā. Ir virkne pasākumu, ir virkne programmu, kuras mēģinam īstenot, ir virkne projektu, kas jau ir uzsākti vairākās tādās mazāku valstu, mazākās valstu grupās, bet to varētu paplašināt arī Eiropas Savienības mērogā. Par novatoriskām uh, zālēm un ārstēšanu tas būs izaicinājumu uh, bagāts uh, jautājums turpmākajos gados. Kā varam nodrošināt, ka pieeja tiek nodrošināta pēc iespējas ātrāk, bet tajā pašā laikā ievērojam konkrēts standarts. Medicīnas jomā mēs ļoti labi zinām, ka farmaceitīs nozara bieži vien virza uz priekšu konkrētas zāles, attīsta tās, cilvēki iegūst informāciju, bet pēc diviem, trim gadiem konkrētā, tad, konkrētā zāles pazūd. Šādos gadījumos ir lieki izšķērdēti miljoni un miljardi eiro. Paralēli šāda rakstura finanšu apsvērumiem Eiropas Savienībā ir jānodrošina informācijas sniegšana ekspertu līmenī. Medicīnas eksperti noteikti zinās, cik pieejamas šīs zāles būs nākotnē. Ir jānodrošina atbildība, ir jāuzklausa ekspertu atzinumi, jākonsultējas ar zinātniekiem un jābūt pārliecībai, ka vēlme pēc konkrētām zālēm nav vēlme vienkārši izārstēt konkrētu slimību. Ir jāpaturprātā gan uh, pacientu vajadzības, gan farmaceitijas nozares intereses. Tad ir nepieciešams dialogs, ir jāsavad kopā abas šīs puses. Tas nebūs vienkārši. Ir jālīdzsvaro pacientu vajadzības un intereses, uh, no otras puses paturot prātā nozari, kas vēlas maksimizēt savu pēļņu. Tādēļ mēs savas prezidentūras laikā plānojam organizēt pēc iespējas lielāku sanāksmu skaitu, lai šos jautājumus atrisināt, lai uh, pēc iespējas lielākā mērā piesaistītu zinātnieku un ekspertu uh, zināšanas uh, un nonāktu pie nākotnes zālēm, nākotnes procedūrām un pārliecināties, ka tas viss tiek īstenots balstoties uz konkrētiem skaidriem kritērijiem, un gadījumos, ja tas būs nepieciešams, attiecīgās zāles būs attiecīgajam pacientam pieejamas. Protams, jāsaglabā arī zemas cenas, jānodrošina iespēja samaksāt par attiecīgajām zālēm. Būs gadījumi, kad uh, konkrētas uh, zāles uh, konkrētam pacientam var maksāt miljonus. Tomēr mums jāpārliecinās, ka varam izārstēt visus, kam tas nepieciešams. nevaram salīdzināt attīstības valstis ar attīstītajām valstīm. Eiropas Savienībai ir jāpārliecinās, ka mums ir pieeja zālēm, ka runājam par pieeju zālēm, izvairoties no populistiskiem moto. Un jānodrošina tas, ka visā Eiropas Savienībā nodrošināsim pieeju zālēm pēc iespējas zemākā cenu līmenī um, pacientiem ar vēzi vai ļaundabīgām slimībām arī, protams, šos cilvēkus vēlamies pēc iespējas labāk ārstēt un izārstēt. Ir jābūt not, tā, tā, skaidrībai, ka notiek arī turpmāka novērošana pēc ārstēšanas, jo 35% gadījumā slimības uh, atgriežas, vai tā pati slimība, vai saistītas slimības, jo viss netika pilnībā izārstēts. Tādēļ nepieciešama šī tālākā aprūpe un nepieciešams arī atbalsts un psiholoģiska pacienta aprūpe. Gadījumos, ja runājam par augstu mirstību, konkrēti slimības gadījumā jādara viss, kas mūsu spēkos, lai šīs slimības apkarotu. Un tas ir tas, ko darām onkoloģijas jomā bažījāmies par, uh, par, par šo jomu, un mūsuprāt, to vislabāk varēs atrisināt tad, ja visa Eiropa sadarbosies. Un vēl runājot par transplantācijām. Rodas tāds iespējas, ka bieži vien runājam tikai par orgānu transplantāciju, bet modernā medicīna uh, strādā arī pie audu un šūnu transplantācijas. Šī ir joma, kur pārmaiņas uh, notiek ļoti ātrā tempā, uh, Piemēram, šeit varam runāt par uh, uh, cilmes šūnām vai uh, mugurkaula um, smadzeņu šūnu pārstādīšanu. Un mums ir jāzina šajos gadījumos, kāds uh, audu un, uh, un šūnu apjoms mums ir pieejams um, šādas implantācijas veikšanai ir jāpaz, jāpārzina esošā situācija, lai mēs pienācīgi varētu veikt attiecīgās procedūras. Izskanēja arī jautājums par pētniecību. Liela daļa pētniecības, tāda pētniecības, uh, par lielāko daļu pētniecības projektu ir atbildīgi farmaceitīs uzņēmumi. Viņiem veic arī vērā ņemums investīcijas šajā jomā. Tādēļ mēģināsim pēc iespējas uh, um, informēt sabiedrību par šo aspektu, lai pēc iespējas lielāku uh, finansējuma daļu no Eiropas Savienības finansējuma varētu novirzīt pētniecībai. Pētniecība ir nepieciešama. Tas ir labs veids, kā nodrošināt ilgtermiņa un īstermiņa labklājību Un arī tas jāno, jā, jādara um, piesaistot uh, visas ieinteresētās puses. Mēs neesam medicīnas jomā tie, kas lem par naudu, tomēr jārunā ar tiem, kas ir atbildīgi par finansējumu. Jo pētniecībai ir ļoti liela pozitīva ietekme nesama. Kolēģi no Slovenijas runāja par to, kā atrast lielāku donoru skaitu, kā viņus piesaistīt. Jā, tas ir sarežģīti, tomēr mums ir pieredze aptuveni 20 gadu garumā un kopš savu darbu uzsākām. Mēs savā sistēmā cilvēkiem, kas slimoja ar hroniskām saslimšanām, uh, ar viņiem strādāja konkrētas anesteziologu komandas, kas strādāja šiem mirstošiem cilvēkiem, psihologi, kas uh, sarunājās ar šo uh, pacientu ģimenes locekļiem, un mēs guvām ļoti plašu atbalstu. Organizējām arī tikšanās ar žurnālistiem, lai runātu par pozitīvajiem aspektiem um, orgānu ziedošanas kontekstā. Strādājot ar šiem jautājumiem, mums ir plaša pieredze. Ir vesela virkne soļu, ko esam spēruši. Ar, un ar šo pieredzi mēs labprāt dalītos arī ar citām valstīm. Manuprāt, kad ir vēlme visu, ko darīt, visus rādītājus ir iespējams uzlabot. Pirm, pirmajos trijos mūsu darbības gados uh, um, donoru skaits pieauga trīs reizes. Tālāk par eitanāziju runājot. Reizēm ir gadījumi, kad zāles nelīdz. Neatkarīgi no tā, ko darīsiet, zināt, ka zāles uh, vai ārstēšana pacientam nepalīdzēs. Bet uzņemties šo jautājumu lemt jums, uh, vai ļaut cilvēkam pieņemt uh, lēmumu par savu nāves brīdi. Par šo jautājumu nepieciešams plašas diskusijas, jo īpaši mēs domājam par ļaunprātīgiem gadījumiem. Valstīs, kurās eitanāzija ir uh, legāla, ir kontrols sistēma, kas uh, ļauj šos aspektus risināt, kas ļauj pēc lielas iespējas lielākā mērā vai pilnībā izvairīties no ļaunprātības gadījumiem, bet par šo jautājumu ir jārunā. Es personīgi iebilstu pret eitanāziju Manuprāt, mums nav tiesību palīdzēt kādam citam atņemt savu dzīvību, bet atvērtības garā, protams, mums jārunā par visiem jautājumiem. Esmu pārliecināts, ka ir jomas, kur diskusijas noteikti būs sarežģītas, bet, ja domājam par situācijām, kad cilvēks um, cieš no sāpēm un uh, ciešanām, uh, Par eitanāziju vienmēr diskusijas notiks. Tajās valstīs, kur eitanāzija ir atļauta un likumdošana ir izstrādāta, ir jādara viss, kas viņu spēkos, lai izvairītos no jebkāda ļaunprātīgas izmantošanas potenciāla. Un tas arī tas, ko gribētu teikt nobeigumā par novatorisku medicīnu un pieejas vienlīdzību. Horvātijas prezidentūras laikā mēs darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai Eiropas Savienība strādātu pie šīm jautājumiem kopā Vēlamies panākt vienprātību par to, kā šīs, šos jautājumus risināt. Negribam, lai katra valsts skrietu savā virzienā, gribam, kā visi kopā pēc iespējas ātrāk un lētāk varam panākt progresu. Paldies! Thank you very much, ministr. Paldies, ministra kungs! Jūs esat nospraudis ļoti nepārprotams prioritātes. Jūs arī dzirdējāt daudz tādu ļoti konkrētu jautājumu. Mēs e, tātad ceram, ka jūs palīdzēsiet mums tikt uz priekšu strādājot pie ļoti nozīmīgiem jautājumiem. Paldies par jūsu klātbūtni un novēlu jums veiksmi, kā jau arī izskanēja iepriekš. Paldies! So we are going, we are... Esam 5 minūtes uh, ietaupījuši. Bet es domāju, ka mums vajadzētu šīs zāles, ši, šo laiku izmantot. Atsāksim darbu. Tagad mums ir jāpieņem darba kārtība. Darba kārtība ir pieņemta. Daži paziņojumi. Šodien varat klausīties tulkojumu 21. valodā un varat visēdz dokumentus arī atrast tīmekļa vietnē. Gribēju kolēģiem pateikt, ka darba grupas, eh, veselības darba grupas sēde notiks 12.30 rītdien. To vadīs abi līdzpriekšsēdētāji un būs arī iespēja ekspertiem uh, likt priekšā pētījumu rezultātus, ņemot vērā veselības politikas um, aktualizāciju un arī nākotnes izaicinājumu šajā jomā. Jūs visi esat laipni lūgt piedalīties šajā darba grupas sēdē un pasaules vēža diena ir 4. februārī. Paturiet šo datumu lūdzu prātā un komisija kopīgi ar atbildīgo komisāri uzsāks konsultācijas ar iesaistītajām pusēm par nākotnes pretvēža rīcības plānu. Tātad eh, rītdien, 21. janvārī, mūsu veselības darba grupas sēde, un tad eh, šī pretvēža diena, 4. februārs, ir pie mums arī jauni kolēģi, sākuši darbu NV sekretariātā. I, I, okay. would... Man gan nav jāizsakās saka pārstāve no sekretariāta. Es vēlētos šeit laipni lūgt Magdu Guzovsku un Angēliku Brūls. Jā, tās ir jaunas kolēģis, kas tagad ir eh, mūsu sekretariāta komandai pievienojušās. <laughs> That's a welcome. Uh, thank you, Bess. Paldies. Okay, so. Uh, I uh, Okay, so the next item is the Nākamais darba kārtības punkts - paziņojumi par trilogiem. Drīz ir iecerēts balsojums, tā sauktā taksonomija. Ietvara izveida ilgspējīgām investīcijām. Beidzot esam vienojušies, tas notika 16. decembrī. Un uh, šis priekšlikums sasaucas ar mūsu uh, nostādnēm ļoti lielā mērā. Mēs uh, balsosim kopīgi ar ekonu komiteju, jo tā, tas ir mūsu kopīgais dokuments. 23. janvārī mēs balsosim 9 no rīta. Es gribēju to vienkārši pieminēt, lai jūs ierastos. Jums būs jābalso par šo tekstu versiju. Bija tik grūti par to vienoties, nu tad lūdzu esiet tik laipni un atnāciet arī nobalsot. Ekon NV uh, kopīgā sēde tā būs, nu varbūt uz kādām 15 minūtēm, bet lūdzu ieriet, ierodieties uh, 23. janvārī uz sēdi pulkstens 9. Mums arī februārī ir jābalso par ūdens kvalitāti domātu uzturam. Bija arī pilsoņu iniciatīva par tiesībām uz tīru dzeramu ūdeni, un mēs saprotam, ka ir arī ļoti aktīvi jāvieš pret piesārņojumu dzeramajā ūdenī, galvenokārt endokrīniem disruptoriem un citām bīstamām vielām. Nākam mēnesi tad par to balsosim. Un rītdien balsosim par pēdējo vienošanos panāktu trilogā, minimālās prasības ūdens atkārtotai izmantošanai. Vienojāmies uh, um, 18. decembrī ar padomi un rīt balsosim. Esam noslēguši darbu pie šiem trim dokumentiem Somijas prezidentūras laikā. Gribētu viņus arī uzteikt par to. Nākamais darba kārtības punkts - koordinatoru ieteikumi 9. janvārī. To esat saņēmuši elektroniskā formātā. Labi, nav nekādu komentāru. Jā, Nākamais apjomīgais darba kārtības punkts. Atkal esam ietaupījuši dažas minūtes, bet eh, šķiet, ka ir klāt gan referents, gan arī saruna vedēja komanda. Ja eh, jums nav iebildumi, tad mēs varam sākt darbu. Esteri, lūdzu, paldies priekšsēdētāji. Mēs runājām par uh, atbilstības faktoriem, uh, runājot par emisiju testēšanu tieši braukšanas laikā. Mēs esam nosprieduši, ka šie 80 uh, mg dīzeļa um, dzinēja mašīnām nedrīkst tikt pārsniegt attiecībā uz NOX rādītājiem. Un, ja runājam par iespējamām kļūmēm, protams, pastāv arī uh, saistībās eh, vēl eh, zināms neprecizitātes, par to noteikti ir jārunā. Bet, eh, protams, mēs vēlamies, lai šīs debates būtu tādas plašākas un nerunāsim tikai par šīm atkāpēm vai maržām, bet arī par ierobežojumiem attiecībā uz šo slāpekļu oksīdu. Un eh, ziņojums mudina komisiju sagatavot eh, konkrētu priekšlikumu jau nākamajā gadā, tā pirmajā pusē. Eiro 5 un 6 mašīnu pieļaušana uh, ir. Uh, arī izskatīta Eiropas Savienības tiesā, ir jārunā arī par atbilstības faktoriem, kas jau tika pieņemti 2016. gadā saskaņā ar komitoloģijas procedūru. Tagad nozare ražo automašīnas saskaņā ar šīm prasībām un eh, ir arī iesniegta apelācija, bet mums ir jāstrādā ņemot vērā, ka eh, būs nepieciešama koplēmuma procedūra. Un, protams, mums ir pirmām kārtām jābalstās arī uz zinātniskiem atzinumiem. Šis atbilstības faktors jau tika samiezināts no 1,5 uz 1,3, ņemot vērā arī uh, atbilstošā paneļa secinājumus. Es domāju, ka mums vajadzētu uh, samazināt vēl tālāk šos uh, rādītājus, bet uh, saskaņā, protams, ar uh, GCE datiem. Un šie faktori tiek pārbaudīti katru gadu, līdz ar to ir iespējams uzlabot arī precizitāti. Un es, protams, ar prieku uzklausīšu arī ēnu referentus. Man ir arī eh, divi jautājumi komisijai. Eh, šis eh, ziņojums, eh, tātad GRC ziņojums bija paredzēts, ka tas tiks publiskots janvārī, bet vēl nekas nav noticis, un es gribētu patiešām arī vairāk informācijas. Kāda ir šī papildus informācija, kas ir nepieciešama komisijai? Vai tagad, nu, februāris gal galā ir galīgais termiņš, jo GRC tagad strādā ar 1,32 kā maksimālo atbilstības faktoru. Un mēs, protams, vēlamies, lai sarunvedēju komandai būtu vairāk skaidrības un prognozējamības, ja runājam par jaunu informāciju, kas ir tapusi zināma. Vai jūs varat mums kaut kādu konkrētāku uh, datumu nosaukt un kādēļ jums vajadzēja arī vairāk informācijas, lai veiktu analīzi. Tas bija pirmais jautājums, un otrs jautājums attiecas uz. Standartizāciju. Uh, using the best available techniques, and we shouldn't allow PAMs on the market that are not fit for purpose. So lai varētu izmantot arī attiecībā uz eh, PAM vislabāko pieejamo tehnoloģiju. Mums ir eh, jāsaprot, vai šeit vajadzētu kaut ko eh, papildināt un tieši kāda informācija precīzi ir nepieciešama komitejai, jo tieši šo divu mozaīkas fragmentu vēl trūkst. Paldies par uzmanību un gaidīšu kolēģi izteikums kas sakām citām grupām. So uh... Paldies! Es došu vārdu komisijai pēc tam. Uh, nu, diviem iemeslu dēļ, uh, tādēļ, ka viņiem ir uh, paredzēts uzstāties pēc deputātu runāšanas laika, un uh, otrām kārtām tādēļ, ka neviena no komisijas nav klāta. Bet nē, es skatos, tomēr viens kolēģis no komisijas ir klāta, bet labāk uzklausīt visus jautājumus sākumā. Marjam Dalī, lūdzu, paldies. Es gribēju pateikties referentei, bet mēs nevaram tagad diskutēt, neatceroties arī šo dīzeļa skandālu un komitejas, EMI komitejas izveidošanu. EMIS komiteja strādāja ļoti laba un mēs secinājām, ka atbilstības faktors ir jāsamazina līdz viens un par šādu pozīciju vienojās parlaments. Un tagad, nu, mēs pēkšņi kļūstam ļoti radoši un te mēģinām par kaut kaut ko citu runāt, jo projām te ir vājās vietas un jāsaka, ka tas patiešām nenāk par labu uh, mūsu rezultātiem un ambīcijām. Mums ir jārunā, ka ir iespējams emitēt līdz 168 uh, Uh, miligramiem CO2 uz vienu kilometru un 120 uh, miligramiem uh, NOx. Tas ir saskaņā ar Eiro 6 standartiem. Par to noteikti var debatēt, jau vairāk eksperti par to ir runājuši, vai patiešām vajadzētu šajā procedūrā iekļaut vēl papildus atbilstības faktorus. Un ir bijuši arī vairāki mm, objektīvi testi, pateicoties Eiro 6 standartiem, ir iespējams samazināt NOx atbilstības faktoru, pazemināt to pat zem 1,5 punktiem. Ja mēs runājam par 80 miligramiem uz vienu kilometru, šāds rādītājs nav attaisnojams. Tāds tikai atļauj uh, turpināt izmantot uh, Eh, netik efektīvu tehnoloģiju arī turpmāk. Ja mēs runājam par eh, manevrēšanas iespējām, jebkas, kas ir pāri šiem skaitļiem, būs eh, augstāk nekā pieļautais. Um, emisiju ierobežojums. Jāsaka, ka tas varētu radīt ļoti bīstamu precedentu. Un komisijas vēlme sagatavot likumdošanas iniciatīvu, lai atjaunot iepriekšējo uh, atbilstības faktoru nav pamatota. Mēs sagatavojām Tātad ETP referents nepiedāvā pietiekam ambiciozus standartus. Iepriekšējie standarti tika pieņemti pirms 12 gadiem, un mēs redzam, ka ierobežojumus var panākt jau daudz ražotāju bez jebkādām manevrēšanas iespējām, runājot par izvēlētajām testēšanas metodēm un arī atbilstības faktori. Uh, Ja runājam par 80 mg uz vienu kilometru, eh, šie rādītāji dīzeļa automašīnām ir augstāki nekā tām, kas ir darbināmas ar benzīnu, jo tur šis rādītājs ir 60 mg. Ja runājam par uh, sabiedrības veselību, uh, noteikumiem un ietvaru nevajadzētu uh, tā tad uh, pieļaut to, ka dīzeļa automašīnas rada lielāku piesārņojumu eh, nekā līdz šim, un ražotājiem ir jāizmanto vislabākās pieejamās tehnoloģijas tā veidā, lai te spē, tā vietā, lai te spēlētos ar atbilstības faktoru un eh, emitētu vairāk nekā pieļaujams. Tehnoloģijas jau ir pieejamas, un mēs vēlamies, lai jaunās tehnoloģijas tiktu arī iebūvētas visos ar dīzeļdegvielu darbināmajos spēkratos. Un es patiešām šaubos, vai ETP grupas referents varēs pietiekami augstu ambīciju latiņu uzlikt, un tādēļ mēs arī iesniegsim grozījumu. Paldies! Paldies! Riņu grupas vārdā tagad kolēģi uzstāsies. Paldies, paldies referentam, ka tas stādīja priekšā šo ziņojumu. es visā visumā esmu vienisprātis ar referenti, bet gan jāsaka, ka ir jābūt ambiciozākiem samazinot emisiju daudzumu. Mēs runājam par gaisa kvalitāti Un ir ļoti daudz cilvēku, kas katru gadu mirst Eiropā pāragri tieši gaisa piesārņojuma dēļ. Mums ir nepieciešams panākt tos mērķus, kas ir atrunāti zaļajā kursā. Mums ir jābūt ambiciozākiem priekšlikumiem, un Eiro 6 norma nozīmē to, ka emisiju daudzums ir jāsamazina līdz maksimumam. Mums arī e, tekstā ir jāiekļauj kaut kāds konkrēts datums, piemēram, 2021. gada jūlijas. Un, ja runājām par atbilstības faktoriem sākotnējā komisijas priekšlikumā, Bija minēts, ka nekādā gadījumā nedrīkst pārkāpt šo 80 mg robežu, bet šī, šīs mērīšanas tehnoloģijas tiek e, izmantotas, un tās ir jāizmanto arī tiešām braukšanas laikā. Ir uh, pirmais un trešais koeficients, kas jau ierēķina iespējamās kļūdas uh, Mums e, katru gadu arī ir jāpārbauda šīs, um, šis kļūdu procents, izmantojot pašas jaunākās tehnoloģijas. Mums ir jābalstās uz zinātniskiem atzinumiem, protams, e, izvērtējot e, to informāciju, ko mums sniedz JRC, jeb šis kopīgais izpētes centrs un uh, tiks arī sagatavots atbilstošs ziņojums uh, līdz februāra beigām. Un komisijai nāksies mums pastāstīt, kas tad ir tie jauninājumi, kas šeit ir ieviesti un kas ir nepieciešams, lai varētu strādāt arī pie mm, šīs kļūdu iespējamības. Jārunā arī par šo pārnēsājumu eh, emisiju sistēmu eh, atbilstīgumu. Ja mēs runājam par precīzu emisiju izmērīšanu, tad e, ir patiešām joprojām atšķirības. Ir jāizmanto viss jaunākās pieejamās tehnoloģijas. Ir jāstandartizē arī pieejamās sistēmas. Ja tās ir certificētas, tad nevajag arī šo kļūdu iespējamību pieļaut tad kļūdu iespējamais procents būs vienlīdzīgs nulei, un tad nevajadzēs to arī piešķirt ražotājiem. Standartizācijas mehānisms. Ir uh, jāievieš, un mēs gribam patiešām dzirdēt kaut kādu datumu, kad tas viss tiks beidzot noslēgts. Ja runājam par atbilstīgas faktoru, varbūt, ka tā nemaz nav tā labākā iespēja, kā to visu risināt, bet 2016. gadā tika sagatavots jau pirmais risinājums, eh, lai eh, arī eh, ražotāji varētu ehm, jau noskaņoties uz jaunajām prasībām. Un um, atbilstības faktors tiek ieviests saskaņā ar normālo procedūru, un komisija nebija kompetenta šeit kaut ko grozīt. Tagad tiek izmantota vienkāršota likumdošanas procedūra, bet eh, tas rada tādu neprognozējamību nozarei. Un arī piegādātājiem ir jābūt skaidrībai, kā strādāt nākotnē. Dalī kundze arī norādīja, ka ir uh, daudz uh, automašīnu, kur šī, kur šī emisija robeža ir 80 mg uz kilometru. Tas tātad nozīmē, ka emisijas samazinās, bet kas notiek ar pārējiem 13%? Šīs mašīnas joprojām tiek ražots, vai mēs varam pielaist to uh, pārdošanu, un, protams, tas alaži ir saistīts arī ar darba vietām. Mums ir nepieciešama pietiekami mm, labi zinātniska atzinuma. Paldies! For the Greens, Basīkuts. Paldies! Nākamais runātājs. Einhut kungs, jā, šķiet, ka mums jau pirmajā viedokļa apmaiņā bija daudz jautājumu. Protams, es gribētu pateikties referentai. Uh, par ieguldīto darbu ziņojumu projektā, bet jūs jau nebūsiet pārsteigti, ka es um, teikšu, ka es uh, konsekvences vārdā nepiekrītu šim ziņojumam, un tagad es gribētu atbildēt arī mūsu ēnu referentei Noriņu, jo te šķiet ir vairāk pārpratumi. Pirmkārt, jūs sacījāt, ka. Uh, 2016. gadā tika pieņems demokrātisks lēmums, vienošanās, bet problēma bija tāda, ka 2007. gadā mums spēkā bija standarts, proti 80 mg, un ļoti skaidrs bija pateikts, un visi autoražotāji zināja, ka viņiem ir jāstrādā, lai būtu šī te norma 80 mikrogrammi. Kopš 2007. gada tas ir zināms. Ja jūs runājat par uh, par eh, skaidrību autoražotājiem, tad viņiem šāda skaidrība ir no 2007. gada. Viņi ir ar visādiem trikiem nākuši klajā, lai, lai to tā kā mm, šo normu mīkstinātu. Tad komisija centās eh, ar deleģēto aktu palīdzību izmainīt to. Pamatā viņi mainīja pamat likumu ar eh, deleģēto aktu. Mēs pret to iebildām. Mēs tātad zaļies un D, Alde, kā tu toreiz sauc, un goe. Uh, bet mēs balsojam zaudojumā, jo ir nepieciešams absolūtais vairākums eh, kādam noraidījumam attiecībā uz deleģēto aktu. Un tad, bet tas būtu jādara ar parasto likumdošanas procedūru, nevis ar deleģēto aktu, un tieši tāds bija arī tiesas spriedums. Tiesas nolēmā bija teikts, ka to nevar darīt ar deleģēto aktu, to ir jādara ar normālu likumdošanas procedūru, kas tagad ir mums priekšā uz galda. Tā kā uh, konsekvences vārdā būtu to jāizskata un jārīkojas, kā at, attiecībā pret um, normālu likumdošanas procedūru. Mums nav iebildumu pret to, ka tiek um, varbūt mīkstinātie standarti, kas tika noteikti 2007. gadā, bet tad ir jābūt godīgiem un jāsaka, jo šis ir tas laiks, kad ir skaidri jāsakās. Mēs esam skaidrību ražotājiem snieguši 2007. gadā, ka viņiem ir jāstrādā, lai būtu šis, šī norma 80 mg. Viņiem joprojām ir tā skaidrība, bet tagad mēs radām neskaidrību pēkšņi pieļaujot um, atbilstības faktoru, kas ir nekas vairāk kā. Ka pirms 12 gadiem noteiktā standarta mīkstināšana, un ja jūs to pieņemat, tad mēs arī izveidojam precedentu, ka mēs no šī brīža pieļaujam, ka attiecībā uz jebkuru standartu, ko esam pieņēmuši, mēs to varam mīkstināt ar um, atbilstības faktoriem. Un tas ir uh, bīstam, to tikpat labi varētu attiecināt uz uh, ātrumu ierobežojumu atcelšanu. Tad šobrīd mēs, nu, pat tā kā ieviešam uh, neskaidrība attiecībā uz tiem uh, ātrumu ierobežojumiem, nu, ka, piemēram, mēs nedrīkstam pārsniegt ātrumu par 100 km, bet uh, tāpat laikā pieļaujam, ka tur uz, uh, uz spidometru var būt attiecīgi gaila, kas ir daudz lielāka. Tā kā mēs brīkojamies, mēs vienmēr esam cīnījušies pret to, un es arī sagaidu, ka Riņu ar savu jauno sastāmu šajā cīņā pievienosies un nepadosies un neteiks, tagad mēs piekāpjamies. Tam, ka mēs šobrīd pavainam standārtu un vēlāk mums ir liels ambīcijas attiecībā uz Eiro 7. Mēs tagad daram pāri mūsu pilsētām, pieļaujot augstāks emisiju līmeņus automašīnām, un to mēs šobrīd tieši daram, un tāpēc es gribētu aicināt kolēģis to nepieļaut. Paldies! Okay, so... Labi. IT Silvija laikam nav ieradusies, tad neviens ID grupas vārdā nerunās, EKR grupa. Zalevskas kundze, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Iepriekšējais runātājs bija ļoti emocionāls. Uh, Tagad mums pārējiem būtu jācenšas būt mierīgiem, bet es piekrītu, lai gan dažiem no jums tā būs vilšanās, es piekrītu referentei un viņas ziņojumam. Viņa ir ļoti konsekventa savā ziņojumā. Viņa vēlas, lai tiktu pieņemti galīgie lēmumi, viņa vēlas, lai nozarei būtu nodrošinātu juridisku skaidrību un lai nozara varētu darboties saskaņā ar normāliem apstākļiem. Referente ir uh, organizējusi tikšanos ar uh, Eiropas komisiju un ar um, kopējo izpētes centru JRC, un es gribētu teikt vienu lietu. Daudz jautājumu ir palikuši neatbildētiem žēl. Mūsu jautājums šķiet eh, uztrauc un saduksmo komisiju un JRC centru. Izskatās, ka pārbaudas eh, nav pabeigtas, un šeit mēs runājam par tehnoloģijām, par tehnoloģisko aparatūru ka nevajadzētu tur būt nekādām tur mm, kļūdu mažām. Es ceru, ka komisija pabeigs savu analīzi un eh, tādējādi uh, izkliedēs mūsu šaubas, ko esam izteikuši grozījumos. Mēs arī ierosinam jauns noteikums 11. pantā, 1. punktā komisija iekļauj ļoti precīzu redakciju. Tā ir tik precīza, šī teksta redakcija ir tik precīza un tik detalizēta, ka mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kas ražo rezerves daļas, varētu būt grūti to īstenot. Līdz ar to MVU varētu tikt izskausti no šī tirgus. Mēs vēlamies uh, konkurenci saglabāt, un tāpēc mēs ierosināsim grozījumus un uh, sekosim līdzi, kā tas viss attīstīsies. Paldies! Paldies! Pēdējais runātājs uh, saruna pēdējā vārdā Kanečas kundze no Goe. Paldies, kolēģi! Es jau pastāstīju, kā es um, jūtos saistībā ar šo te visu, tāpēc es ļoti īsi runāšu par šo ziņojumu projektu. Um, man patīk uh, referents pieeja un vēlme izkliedēt uh, neskaidrību attiecībā uz uh, atbilstības faktoriem. Es domāju, ka Vissvarīgākais, nu, bez emocijām, ir tas, ka komisijai vajadzētu mums skaidru un gaišu pateikt, ka šis, kad šis ziņojums būs pieejams un kādi būs nākamie soļi. Un tas bez jebkādām emocijām. Es biju priecīga pirms eh, mūsu uzstājās mūsu kolēģis no zaļajiem, eh, bija priecīga, ka racionalitāte uh, ir guvusi pārsvaru pār emocijām, nu tas tā vairs nav, bet, nu, es jau pēdējos piecus gadus esmu strādājis pie šī jautājuma, līdz ar to es zināju, ko sagaidīt. Bet es tomēr domāju, ka viss šīs juridiskās neskaidrības dēļ par to, kādiem standartiem būtu jāatbilst mūsu automašīnām mūsdienās, un tagad ir vēl apelācijas prasība, kur lēmums vēl nav, un tajā pat laikā, ņemot vērā ļoti īso laiku, uh, grozījumu iesniegšanai attiecībā uz uh, automašīnu veiktspēju un galvenokārt tāpēc, ka mums joprojām trūkst uh, JRC ziņojuma, es vienkārši nespēju iedomāties, ka mēs tajā visā tagad iedziļinamies bez emocijām, bez eh, neīstenot nekādu partiju politiku, un mums tik tiešām ir jāpajautā sev un kolēģiem, vai mēs eh, šeit esam ar savām emocijām un vai mēs tiešām iesim paši pret savu likumdošanu, jo pēc gada mēs eh, saskarsimies ar vēl vienu pārskatīšanas procedūru, un es domāju, ka pēc 12 mēnešiem mums būs jau tāda taustām spēcīga datu, mēs varam tad apspriest savus viedokļus, bet darīt to tagad, balstoties uz emocijām, veicinot uh, bailes, es domāju, ka tas būtu bezatbildīgi, bezatbildīgi un tas novērst tikai pie vienas lietas. Uh, mēs uzrakstīsim kaut kāds cipars uz uh, papīra, kas nebalstīsies no skadiem faktiem, kas uh, vēlāk var izraisīt daudz vairāk nepatikšana nekā labuma. Un tad uh, pārskatīšanas procedūrā pēc gada beigu beigās, nu, ja tas būs tik dīvaini mums, tādēļ, ka mēs uzrakstīsim stingrus skaļus, bet tas viss neizdosies. Nu, un tad kas notiks tālāk? Tālāk mēs atkal atradīsimies tādā ļoti nērtā situācijā. Tā kā lūdzu, būsim racionāli, būsim konstruktīvi, pagaidīsim JRC secinājumus, pagaidīsim pārskat, kas būs pēc gada. Es saprotu visus argumentus, tik tiešām, bet no otras puses nav taisnība tam, ko Bass sacīja, ka nebija likumdošana Nu, var, man varbūt tas nepatika, bet eh, nu, likumdošana bija spēkā. Un tas fakts, ka mēs centāmies to izmainīt, ir eh, taisnība. Mums neizdevās, bet tas jau ne, negroza faktu, ka mums ir eh, jāņem vērā likumdošana, kas ir spēkā. Un es gribētu lai mēs eh, neiztērētu šeit bezjēdzīgi savas emocijas, drīzāk vajadzētu strādāt, raugoties uz to redzējumu, kas ir daudz svarīgāks nekā šī te mazā lietiņa, ko mēs te pagaidām daram, kas nav balstīta ne uz kādiem faktiem. Paldies! Ok. Jo, nu, labi. Labi, tad tagad brīvā mikrofona procedūra. Viens, divi, trīs. Trīs deputāti vēlas izteikties. Četri. Četri, jā. Ja? Labi. Evī kundze, pie grupām nepiedrošo deputātu vārdā. Liels paldies priekšsādātāji! Eiropas parlaments iepriekšējā sasaukumā vairākas reizes izteicās pret šiem atbilstības uh, um, faktoriem, ka no tiem vajadzētu atteikties. Es gribētu īsi izstāstīt, kas notika 2007. gadā Eiropas Savienība izlēma, kādi būtu ievērojamie uh, rādītāji attiecībā uz NOX. Pēc tam bija dīzeļgeita skandāls, un tad mēs atklājām, ka daudzi auto uh, ļoti daudzi, 20 pat reizes vairāk tātad izdod emisiju nekā noteikti ir rādītāji. Šī situācija jārisina. Mēs tādēļ aicinām īstenot reālās braukšanas apstākļos veiktas pārbaudes, jo laboratoriju pārbaudes no tām nav jēgas. Emisija, tātad šie rādītāji jāievēro reālos braukšanas apstākļos, nevis tikai laboratorijā. Bet šie uh, Eh, RDE veiktās šīs pārbaudas uz ceļa, tur ir ehm, tātad šie, šī marža, šīs atkāpes iespējas. Un ehm, komisija turpina jebkurā gadījumā darbu pie šiem rādītājiem. Lai mēs pārmēru netraucētu autoražotājiem, Eiropas komisija ar savu regulu 647 no 2016 bez koplēmuma mainīja šos atbilstības faktorus. Tas bija juridisks veids, kā apiet likumā noteikto nu, risinājums, un tas 2018. gada decembrī atspoguļojas arī Eiropas tiesas spriedumā. Uh, un tas atzīst, ka parlamentam ir taisnība atcelt šo tehnisko aktoru, kurā bija noteikti atbilstības faktori, un nosakot, ka komisija nevarēja šo bāzes aktu mainīt, kas noteica slāpekļa um, emisiju rādītājs. Un ko, tiesa arī norādīja, ka, ja pastāv šīs atkāpes iespējas, tomēr tas ir jārisina uzlabojot uh, pārbaužu pārstāvību un rezultātus nevis vienkārši ieviešot kaut kādus pagaidu vai pastāvīgus jaunus rādītājus. Tādēļ, nu, būtu pārsteidzami, ja tagad komisija desmit gadu garumā strādājot nav bijis laika precizēt šo standartizāciju, pārbaudot visus rādītājus, nodrošināt, eh, ka tie atspoguļo mm, tātad reālos braukšanas apstākļus. Uh, Dargie kolēģi, nevaru piekrist šī, šajā ziņojumā noteiktajam, tur ir attaisnota Eiropas komisijas rīcība, un Eiropas parlamentam tādēļ priekšlikums ir jānoraida. Es plānoju iesniegt grozījumu ar šādu mērķi. Pēdējais komentārs, vēl pēdējā lieta, kas būtu jānosoda. Komisija vēlas, lai mēs ticētu, ka ir jārīkojas tagad steidzami un jāpieņem šis likumdošanas priekšlikums, lai izvairītos no juridiskās neskaidrības lai izvairītos no tā, ka tiesas spriedums stās, stātos spēkā 20. gada 23. februārī. Nav vēl nepatiesākas informācijas, tie ir pilnīgi meli, nav šādas steidzamības. Komisija mums nestāsta, ka ir um, tātad vērsusies tiesā ar pretprasību un tā rezultātā ir apturēti tie termiņi, kuros uh, būtu stājies spēkā sākotnējais tiesas spriedums. Manuprāt, šī situācija rada man bāžas. Tādēļ sagaidu, ka Eiropas parlaments vienoti aicinās šo priekšlikumu noraidīt. Tagad paldies! Thank you for renew. Paldies, Janitimā no Renew. Jā, paldies priekšsēdētāji par šīm interesantajām debatēm. Man ir ievēlējuši vēlētāji, un ja cilvēki seko šai diskusijai, tad viņi būtu ļoti apmulsuši par ko gan mēs te runājam. Nils? Jā, Nils arī par mani esot balsojis. Nu, tik tiešām, ja mēs paraugamies uz to visu, 2007. gadā mēs nācām klajā ar eh, šīm kritērijiem attiecībā uz eh, slāpekļu oksīdu. Un, eh, bet, nu, kamēr jūs esat vienojušies par kaut ko, tad vajadzētu sak, ievērot šos noteikumus. Cilvēki, kas pērka automašīnu, citu patērētāju, viņi nesaprot. Uh, viņi nezin, kāda ir, kāds ir, piemēram, degvielas patēriņš. Nu, dažreiz, ja jūs nopērkat mašīnu, tad uh, redzat, ka tomēr tā degvielas patēriņš ir divreiz lielāks. Tas pats attiec arī uz lāpekļu oksīdu. Cilvēki saprot, ka tā, tā nav, nav braukšanas laikā noteikts emisija līmenis, bet nu, laboratorijā nomērīts. Un, protams, ka bija programmatūra, kas centās ietekmēt uh, iznākumu. Uh, Un līdz ar to e, viss autobūvs nozars tēls patērētājiem sāk, sāk šķist ļoti ne, negatīvs. Un tagad mēs sakam, ka jā, mums ir jācenšas darīt viss, kas ir mūsu spēkos, un jācenšas, ka tas, ko mēs esam ierakstījuši, un, e, nu, ka tās e, reāla, emisijas tik tiešām ir reāls emisijas braukšanas laikā. Nu, un tāpēc ir šie te atbilstības faktori 1,5 Tas, tas, tas viss ir bezjēdzīgi. Mums vienkārši ir jāizstrādā likumdošana, jāsaka, tātad tā tad ir kritērija, un cilvēkiem ir vienkārši jāievēro šie kritēriji. Nu, gal galā darīsim taču tā. Paldies! Paldies! Nākamā runātāja. Paldies par uh, šo runu, saka Paldies kundze. Jā, cilvēki tiešām priekšēlēšana laikā to teica. Nu, kā var būt, ka ka ir likumdošana un autoražotājiem vienkārši tas viss ir vienalga, un kāpēc komisija vai drīzāk Eiropas Savienība kopumā neparāda zobus un uh, nepiespiežam autobūvas ražotājiem ievērot likums un maksāt. Es pat esmu strādājis laboratorijā es neesmu, man nepārliecina tas stāsts, ka pastāv neprecīzi mērījumi, un mums ir jāraugās, ka uh, lai būtu tāds ziņojums, kurā ir izslēgta jebkāda veida nekonsekvence. Mūsu patērētāji sagaida, ka mēs piešķirsim, nu, ka katra vērtība, ņemot vērā arī šo te būtu izmērām, lai jūs, mēs zinātu, ko ar aparatūru var izdarīt. Un ja laboratorija tiek vadīta bezatbildīgā veidā, tad uh, Nu, ir jābūt informētam par to, kā strādā aparatūra, un ir jāveic dažādi testi, un jāsacina tik tieši, ka, tieši kāda ir kļūdas marža konkrētām iekārtām, un to nekad nedrīkst izmantot kā aizbildinājumu, lai teiktu, ka mums tagad ir jāpielāgo likumdošana cilvēkiem, kas ir nespējīgi vadīt laboratoriju tā, kā to vajadzētu darīt, un mēs nekad nebūtu drīkstējuši pieņemt nekādus atbilstības faktors jau pirmām kārtām. Abi paldies. Goja vārdā. Karas kungs. Paldies priekšsēdētājs. Arī gribētu runāt uh, par laboratorijām, un es arī esmu uh, sašuts par to, ka tiek izmantot tādu vārdu kā emocionalitāte, um, baiļu kultivēšana un nepieciešamība pēc zinātnes un tā tālāk. Es domāju, ka laboratorijas ir tādas vietas, kur emocijas nepastāv, bet reālā dzīvē, reālā autobraukšanā pastāv īstas emocijas, tīpaši, ja mēs runājam par slāpekļu oksīdu, mm, runa ne tikai par klimatu izmaiņām, bet par piesārņojumu, no kā daudz cilvēku mirst. Katru gadu vairāk kā 300 tūkstoši cilvēku Eiropā iet bojā daļēji piesārņojumu dēļ. Uh, Un es nedomāju, ka te ir vieta emocijām, un es arī nedomāju, ka būtu jābūt eh, vietai emocijām, ja mēs runājam par juridisko aspektu. Mums ir eh, juridiska procedūra, ko mums vajadzētu ievērot, un eh, jāpiemēro likumdošana, un nevajadzētu turpināt izgudrot fantastisko ideju par atbilstības faktoriem, tā kā es domāju, ka tā mums vajadzētu arī turpināt strādāt. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs - Torvāt kungs. Paldies! Es gribētu komentēt Basa ļoti draudzīgos um, komentārus attiecībā uz riņu. Mēs eh, joprojām diskutējam, mums bija īsas diskusijas grupā pirms tam, un mēs arī vēlreiz par to debatēsim eh, pirms balsojuma. Vienā ziņā mums ir eh, citādāks viedoklis nekā zaļajiem. Zaļie parasti ieceļ Eihotu kungu par ēnu referentu vai par referentu attiecībā uz visiem jautājumiem. Tas, protams, ir labi viņam, bet, nu, dažkārt šīs diskusijas kļūst vienpusējas, un tāpēc mums ir citāda pieeja. Mēs dodam cilvēkiem brīvību, un tad mēs rīkojam diskusijas. Es eh, ceru, ka jums patīk mūsu pieeja, un jūs redzēsiet ilgtermiņā labus rezultātus. Paldies! Paldies! Izskanēja daži jautājumi komisijai sākumā. Es tad Langu uzdevu jautājumu. Varbūt jūs varat atgādināt šos jautājumus komisijas pārstāvjiem, pēc tam atgriezīsimies pie jums. Jā, protams, nav problēma. Man bija jautājums par ģērcē mm, ziņo, ziņojumu publikāciju. Man teica, ka tas ir paredzēts šomēnes, bet tagad tas ir paredzēts februārī. Tā kā loģiskais jautājums, kāpēc? Ka acīm redzot, ir kaut kāda papildus informācija iekļaut šajā te JRC analīzē, kāda ir šī papildus informācija un vai februāra termiņš ir galīgais termiņš. Tā pirmais jautājums, otrais jautājums. Šo jautājumu izvirzīja arī Riņu attiecībā uz paceļamo emisiju sistēmu standardizāciju. Uh, jo mums ir jāizmanto visprecīzākās iekārtas un vislabākās tehnoloģijas. Es saprotu, ka šobrīd tiek pētīts standartizācijas jautājums, bet eh, man ir ļoti neskaidrs atbildes attiecībā uz to, cik tālu tad šis jautājums ir izstrādāts, vai komisija var paskaidrot, kāda ir situācija, vai mandāts tam ir joprojām pie, pie, pietiekams, vai mandāti būtu jāatjauno, un vai mēs varam rezultātu sagaidīt drīzumā. Paldies, tagad vārds komisijai. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies eh, par visiem komentāriem, novērojumiem un jautājumiem par šo te ziņojumu projektu. Es gribētu komisijas vārdā pateikties eh, par to, ka esat atbalstījuši mūsu priekšlikumu un eh, izmaiņas, ko mēs ierosinām, jo tās tik tiešām vairo tekstu kvalitāti. Par diviem uzdotajiem jautājumiem teikšu. Attiecībā uz JRC ziņojumu tik tiešām mūsu sākotnējās cerības bija, ka tas nāks klajā janvārī, bet varbūt jūs atcerties, ka diskusijās, kas mums bija ar jums decembrī, kur eh, JRC kolēģi prezentēja ziņojumu rezultātus, eh, parlaments uzdeva dažus jautājumus par eh, to, cik par pārstāvniecību, par tātad dalībnieku skaitu šajos testos, nu, vai rezultāti ir reprezentatīvi, un tāpat arī par testiem. JRC testē 75% no iekārtām, kas ir tirgo pieejama, un uh, jūs uzstījāt, ka tas nav pietiekami, pietiekami uh, liels pierādījuma apjoms uh, gala analīzē, un tāpēc JRC pieņēma lēmumu pārbaudīt pēdējo pieejamo vai jaunāko, jaunākās iekārtas tir, tirgu gandrīz vai simtprocentīgā apjomā, un tāpēc arī uh, ar ziņojumu publicēšanu ir aizkavējusies, un mēs gaidām, ka nākamajā nedēļā viņi to pabeigs, un tālāk sekos arī vēl tālāk analīze. Mērķis bija nevis novilcināt publicēšanu, bet gan padarīt šo pētījumu tādu uzticamāku. Es gribētu teikt, ka tas tiks publicēts 2. vai 3. februāra nedēļā, bet zinot procedūru, to vēlākais izdarīs februāra beigās. Runājot par senu un uh, par darbu pie standarta, mēs esam saņēmuši šā mēneša sākumā ziņojumu no darba grupas, kas izstrādā un attīst šo standartu. Uh, sen vēlas pieņemt eh, to vairāk vai mazāk marta vidū. Tas nozīmē, ka mums ir apmēram 2-3 nedēļas laika, lai izanalizētu darba grupas eh, rezultātu. Mums ir jāsaprot, kāds ir viņš, viņu priekšlikums, un ja mēs uzskatīsim, ka tas ir eh, solis pareizā virzienā, tad mēs prezentēsim savu viedokli, un ja tas process veiksies tā, kā. Ka paredzēts, tad marta vidū standarts arī tiks pieņemts. Paldies! Paldies! Tagad došu vārdu atpakaļ mūsu referentē noslēguma vārdiem. Paldies, priekšsādātāji! Es gaidīju atbildes uz šiem jautājumiem, tāpēc paldies komisijas pārstāvēji par atbildēm, it īpaši attiecībā uz JRC. Daudz detaļas sniedzāt, eh, mūsu komiteja bija uzdevuši šo jautājumu. Es domāju, ka ņemot vērā viedokļu apmaiņu, mēs varam redzēt, ka šeit ir tik tiešām ļoti dažādas nostājas pārstāvētas. Mums ir eh, noteikts termiņš grozījuma iesniegšanai, priek tos gaidīšu un cerams, ka izdosies kaut kādu konsekvenci ieviest un kaut kādu vienotību šajā daudzveidībā arī panākt. Paldies! ja dažkārt ir um, gan daudzveidība, gan, gan vienotība vienkops. Jā, procedūra, kas varētu palīdzēt, varbūt būtu labāk atlikt grozījumu iesniegšanas termiņu, ņemot vērā JRC ziņojumu, jo mēs domājam, ka tās debats bija pieskaņots uh, tam termiņam, ka mēs varam izmantot uh, šo te informāciju, un tagad uh, termiņš ir nākamajā nedēļā, bet JRC ziņojums vēl nav pieejams. Uh, Nu, varbūt šī informācija mums būtu nepieciešama. Nu, tad varbūt, jo tādējādi mēs eh, varam ar saviem grozījumiem panākt šo te vienotību. Nu, varbūt, ka mēs varam atlikt eh, grozījumu iesniegšanas termiņu. Nu, ja es Es dzirdēju šīs debatas, un te bija vismaz divas politiskās grupas, varbūt pat trīs, kas teica, ka neraugoties uz JRC datiem, mēs iesniegsim priekšlikumus, kas eh, noteikti šo atbilstības faktoru viens. Tā kā, es domāju, neraugoties uz JRC eh, ziņojumu, te būs eh, vesels spektrs, sākot no pašreizējā status quo līdz, līdz viens. Tā kā es nedomāju, ka vajadzētu tagad atlikt šo te grozījumu iesniegšanas termiņu. Labi. Es domāju, ka tas, ko Bas teica, viņš ierosināja atbilstības faktoru attiecībā uz datumu, un es domāju, ka tas ir loģiski. Nu, lai nu kā. Nu labi, bet eh, runājam par procedūru. Referents ziņā ir to izlemt, tā kā man šķiet, ka jūsu atbild bija skaidra, un ja jūs vēlties savu viedokli mainīt, tad eh, ar to, par to ir jāspriež ar sarunvedēju komandu, nevis ar šo komiteju. Tad ir vēl viens tad balsojums, vai, ne, protams, termiņš grozījuma iesniegšanas, iesniegšanai ir 28. Eh, janvārs, un balsojums notiks martā. Šīs debats šodien neatklāsim. Labi, tad mēs beidzam darbu pie šī punkta. Un tagad eh, astotais darba kārtības punkts. Tas ir saistīts ar iebildumu atbilstoši 11, 112, 2, 3 un 4 svinds ar to saistītās vielas PVC. Došu vārdu līdzreferentiem. Sākam ar Baz Eikhaut. Lūdzu. Uh, thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāj, liels paldies jums. Šis ir ļoti sens jautājums. Šis dosjē ir ar garu vēsturi. Te jāatgriežas pie 2000. gada, ja pavisam godīgi runājam. 2000. gadā mēs jau runājām par svinu PVC, kas tiek izmantots. Tas tiek izmantots kā stabilizators PVC vinila chlorīds. Tātad. Un komisija atzina, ka tas ir bīstami, svins ir toksiska viela un nav nekāda drošā līmeņa, kuru šai vielai varētu noteikt. Tas jau bija komisijas zaļajā grāmatā 2000. gadā. Mēs kā parlaments rēģējām, nācām klajā rezolūciju 2001. gadā, un mēs teicām, ka vēlamies aizliegt aizliegumu tātad noteikti gan svinam, arī PVC. Tāds bija parlamenta lēmums 2001. gadā. Te ir ļoti sena vēsture. Sen jau mēs teicām, ka negribam svinu PVC. Bet, diemžēl, komisija lēma citādi. Viņa lēma iet uz priekšu un noteikti pa brīvprātīgu atkāpšanu, tātad atteikšanos. Un pakāpeniski šai brīvprātīgai atkāpšanās, atteikšanās vajadzēja notikt līdz 15 gadam. Uh, Un tagad ir tāda brīvprātīga atteikšanās ražotājiem no nu, svina PVC līdz 2015. gadam. Parlaments gribēja tūlītēju aizliegumu, bet nu, labi komisija lēma šādi. Tagad nonākam pie problēmas. Šāda veida brīvprātīga piekrišana nav saistīta ar PVC importu. Un te mums jāpāriet, jānonāk ļoti sarežģītā situācijā. Ir pakāpeniska atteikšanās no svina PVC Eiropā, bet importētie produkti no citām valstīm tur um, PVC vēl aizvien svinu satur, un tas ir tas, kā tas nonāk Eiropas tirgu. Tagad komisija grib noteikt ierobežojumu svinam un PVC ierobežojums Starp citu, nesaka, ka mēs aizliedzam uh, svinu PVC, lai būtu droši produkti Eiropas tirgū. Tagad ir kaut kādi administratīvie pieļautie līmeņi importētajām precēm. Nu labi, mums var būt šeit problēmas komisija teiks, un nu, tas ir labāk nekā nekas, bet, nu, es īsti nezinu. Bet kamēr strādājam pie šī priekšlikuma, ir pieļauts arī atkāpes. Atkāpes tiek pieļautas atgūtajam PVC Un tas nozīmē, ka tagad mēs radām atsevišķu tirgu. Tā tad ir uh, šis labais uh, PVC Eiropas tirgu, kur atsakāmies no svina, bet uh, svins kaut kur citur saražots, kaut kur citur parādās, un tad mēs sakam, nu, varam pagarināt šo dzīves ciklu atgūtajiem produktiem. Tas nozīmē, ka te mēs patiesībā runājam it kā par pārstrādi, Un tas ir arguments, kas mums ļauj ilgāk uh, saglabāt uh, svinu PVC. Tas ir tas, kas reāli notiek. Un tas ir pretrunā pilnīgi visam, ko parlaments līdz šim ir brīdim ir pieņēmis. Es zinu, ka man ETP kolēģi vēl aizvien domā par savu nostāju. Un, protams, arī Nīls, eh, par tevi neesmu aizmirsis, ļoti labi zinu, apzinos, atceros dažādos viedokļus, saprotu, ka daudziem vajag laiku nonākt pie pozīcijas, bet gribētu tikai uzsvērt, ka ETP pieņēma arī zaļā kursa rezolūciju pagājušajā nedēļā. Un šajā rezolūcijā pagājušajā nedēļā mēs runājam par netoksiskiem materiālu cikliem, kur parlaments saka, mēs vēlamies, lai materiāli minerālu cikli nebūtu toksiski, un konkrēti ir tiek norādīts, ka uzskatām, ka tos nevajadzētu atjaunot Eiropas Savienības tirgu patēri, patēriņu precēs, izmantojot pārstrādes pasākumus, un tas ir tas, ko mēs šeit darām slēpjamies aiz pārstrādes, bet tas ir tas, kas ļauj svinam ilgāk saglabāties PVC produktos. Tas ir pilnīgā pretrunā tam, ko pieņēmām zaļā kursa rezolūcijā pagājušajā nedēļā. Starp citu, tur bija personāla balsojums par šo konkrēto punktu. 643 parlamenta deputāti piekrita šim punktam. Ļoti spēcīga nostāja tā ir. Un tagad uh, pirmā reize, kad konkrēti par lietu jārunā, ir šeit. Svins PVC komisija šeit saka, nu, mēs nosakām aizliegumu importētiem produktiem, bet tad būs uh, papildus aizliegums, bet ir papildus vēl svins šajos atgūtajos, pārstrādātajos produktos. Un turklāt komisija vēl saka, ka grib marķēt šeit. Grib īpašu marķējumu, kurā būs, kur, kurš atrunās, ka ir jāsaka atgūtais PVC. Sastāvā ir atgūtais PVC. Bet turpat pozitīvs signāls tiek dots, nu, ja mēs esam tirgū, kur ir jauns PVC un atgūtais PVC. Ar šādu marķējumu cilvēki domās atgūtais PVC izklausās labāk, izklausās uh, uh, jaukāk, aprits ekonomika tomēr, bet atgūtajā PVC būs augstāks uh, svina līmenis pieļaus nekā no nu, jauna izstrādātā PVC. Tas nozīmē, ka mēs pat tagad strādājam pie marķējuma, kas ir uh, maldinošs, pretrunā ar mūsu mērķiem, patērētājiem, ražotājiem. Un vēl jau vairāk nav godīgi visiem cilvēkiem, ražotājiem, kas izstrādāja alternatīvas bez svina. Tas, ko komisija tagad dara, ir nepareizi pilnīgi visās ziņās un jomās. Tādēļ mums ir iebildums kopā ar kolēģiem no Renew un S&D. Un pēdējā vēl lieta. Protams, jādzirdēsim tagad komentārus, ka mums taču ir ļoti daudz uh, produktu ar uh, svīnu, PVC ar svīnu, ko mēs tādējādi nevaram at atrisināt. Tādēļ gribam pārstrādāt. Bet nē, pirmkārt, jūs problēmu pagarināt. Atgriežam iet, cikla ietvaros, tad nav jādomā par atkritumiem. Bet otrkārt, un te mums būs jāizaicina nozare. Katreiz, kad viņi nodarbojas ar lobiju mūsu birojos, viņi saka, ka ķi, nākotnē ķīmiskās vielas tiks pārstrādātas. Nu, šis, šī ir tā m, mm, vieta, kur ķīmisko vielu pārstrāde var radīt risinājumu, bet nu, viņiem pie tā ir jāstrādā. Un arī nozarei tad šis būtu pirmais, mm, pirmā iespēja mm, skatīties, kā pārstrādāt, atsakoties sākumā no svina, un nevis to pagarinot uh, pārstrādes veidā. Nu, tas tiešām būtu ļoti negatīvi, ja tas tā notiktu. Tādēļ, manuprāt, uh, ļoti pamatots iebildums. Mēs gribam nodrošināt konsekvenci visiem lēmumiem, ko esam pieņēmuši līdz šim brīdim, tajā skaitā zaļā kursa regu, uh, rezolūcija pagājušajā nedēļā. Septiņas minūtes par to runājāt. Jūs bijāt vadošais autors saistībā ar šo iebildumu, tomēr, kas attiecas uz pārējiem kolēģiem, nedaudz īsāk tomēr aicinu izteikties Marijā Vēna, lūdzu. Très, très rapide. Paldies, runāšu ļoti lakoniski. Mums vajadzētu patiešām par to runāt un jāsaka, ka nevienmēr brīvprātības uh, princips ir tas veiksmīgākais, jo tāds, uh, tāda standarta ar saistošāku raksturu tomēr varētu arī uh, būt efektīvāki. Tika pieminēts tātad pieļaujamais svina procents 0,1%, bet jāsaka, ka uh, svins allaži ir kaitīgs, vienalga kādā koncentrācijā tas būtu kaut kur sastopams. Un vajadzētu arī vairāk izmantot uh, pārstrādātu PVC, tas uh, patiešām būtu arī uh, daudz labāk, un ja PVC ir pārstrādāts, tad vajadzētu arī to attiecīgi marķēt. Un nevajadzētu, protams, arī uh, maldināt patērētājus. Ir arī alternatīvas uh, mūsdienās, un es domāju, ka patiešām mums vajadzētu šo iebildumu parlamentā saglabāt spēkā. Paldies! Paldies par šo lakonismu! Mārtiņš Oļčiks no Riņu. Thank you very much! Paldies! Baza prezentācijā viena lieta, ko gribu komentēt. Varbūt komisija citādi, ja noformulētu, mēs varētu pieņemt, ja viņi nerunātu par atgūto PVC saturu, bet tātad uh, marķējumi, piemēram, satur ķīmiski, tātad uh, kaitīgas ķīmiskas vielas. Nu, runāsim skaidru valodu. Svinam nav nekāda droša sliekšņa rādītāja zinātnē turpināja visu laiku samazināt, ka šis būs droši, tas būs droši. Pazeminām šo līmeni, bet nu, viņi līdz nekādajam nulles punktam nenonāca. Un nu, domāsim tomēr par bērniem. Un šeit šajā atkāpē komisija vienkārši grib pagarināt problēmu un patiesībā to vēl sāsināt. Jo galu galā šeit mums ir centieni uh, kaut kā dažos piemērošanas gadījumos tātad vecē, jaunajam PVC uzlikt virsū divas vecā PVC kārtas. Tā rezultātā būs vairāk PVC, kas saturēs svinu. Un patiesībā mēs te nerunājam par 0,1%, bet 2% svina, kas vēl aizvien var būt atgūtajā PVC daļā. Piesārņotais maksā. Par šo principu neaizmirsīsim. Arī ražotāju atbildība. PVC ražotājiem, PVC, kas sasaga, um, kura sastāvā ir svins, ir jārīkojas. Nu, nozarei jārīkojas un jāpārliecinās, ka nav šo kaitīgo ķīmisko vielu apritē. Ja komisija saka, ka viņi tagad nāks klajā ar aprits ekonomikas plānu, ka tur nebūs nekādu robu, nu, galu galā mēs te nerunājam par to, ka uh, veselība, tātad veselība vide būtu vienīgā, par ko domājam. Starp citu, vides izvērtējuma nemaz nebija. Bet mm, beigās tas simbols būs tāds, ka tiek um, tātad mazināta aprites ekonomika. Tādēļ, manuprāt, šeit ir krietnī lielāka ietekme. Tomēr mēs te runājam par 15 gadiem. Tas ir ļoti garš laika periods, nav pieņemami. Paldies! Paldies! ETP Aleksandra Benhūbāra. Paldies, priekšsēdētāji! Ja mēs runājam eh, par cilvēku pakļaušanu ķīmiskām vielām, tā ir pēc iespējas jāsamazina. Eiropas komisija patiešām ir darījusi daudz, mums jārunā arī par tādu zinātnisku pieeju. Ja mēs runājam par uh, atkāpi attiecībā uz pārstrādātu PVC, mēs to tik eh, skarbi neaplūkojam, bet mums eh, jāatceras, ka mūsu komiteja tam savulaik ir piekritusi un arī risku izvērtēšanas komiteja par to ir runājis. Ir jābūt labām alternatīvām. Uh, jo, ja šos produktus un izstrādājumus nepārstrādā, tad uh, tie vienkārši nonāktu atkritumos un tas radītu vēl lielāku apdraudējumu. Mums patiešām vajadzētu uh, veicināt aprites ekonomiku un pārstrāda, atkārtot izmantošana ir ļoti labs veids, kā to garantēt. Un mums vajadzētu, protams, samazināt uh, svina sastāvu PVC un līdz 2040. gadam šie uh, ierobežojumi ir pieļaujami 0,1% attiecībā uz pārstrādātu PVC, ja mēs runājam par, piemēram, caurulēm, kas ir simtprocentīgi eh, no svina, uh, taisītas, eh, nu, kāds tad tur būs šis procents, mums vajadzētu patiešām domāt, nu, tā praktiskāk. Eiropas eh, komisijas priekšlikums mums šķiet tāds veiksmīgs kompromis, ko mēs varam atbalstīt, un mēs eh, noteikti arī to. Bet es gribēju teikt, ka mēs būsim pret priekšlikumu. Paldies, Vondrākungs. Yeah, thank you. Paldies. Nu, varbūt nevienu tas ne, nepārsteigs, bet es nevaru atbalstīt šo iebildumu. Es noraidu šo priekšlikumu. Es līdzīgi tāpat kā 24 dalībvalsts rīču komitejā uzskatu, ka šis pasākums ir nepieciešams un komisijai jādod nepieciešamais laiks, lai tagad uh, pārstrādātu PVC. Manuprāt, šeit divi nepatiesi apgalvojumi. Pirmkārt, tiek uzskatīts, ka promocijas pasākumos atgūtais PVC marķējums par to, ka tiek saturēts svins, ka tas sot pretrunā rīču. Nav taisnība, jo marķēšanas šī norma palīdzēs um, nošķirt pārstrādātu un nepārstrādātu PVC. Un komisijai jau ir skaidrs precedents šajā jomā rīč. Tātad tas ir saistīts ar kadmiju. Otrakārt, rezolūcija nosaka, ka pārstrāde PVC atkritumiem ļautu drauši mums eh, tātad apglabāt jau pieejamo svinu un tik no tā vaļā, bet tam nav nekāda pierādījuma. Nu, ir kaut kādi pilotu projekti, bet uh, konkrētu rezultātu, komerciālu, dzīvotspējīgu rezultātu nav. Tādēļ gribētu atgādināt iebildumu iesniedzējiem par mūsu reksecinājumiem, kas nosaka, ka maksimālie koncentrācijas līmeņi un atkāps ir nepieciešami, lai, un tagad es citēju, alternatīva būtu Uh, novirzīt šos atkritumus uz uh, poligoniem vai sadedzināšanu dzīves cikla beigās. Tā vietā, lai tie tiktu pārstrādāti, tas palielinātu emisiju skaitējumu videi un nesamazinātu risku. No sirds šaubos, ka uh, mēs uh, gribētu papildus sadedzināšanu un uh, Uh, izmantošanu šiem materiāliem, bet tas ir tas, kas reāli notiks, jo šis iebildums no parlamenta tiks pieņemts un atbalstīts. Mēģinot atrisināt vienu vidas problēmu, riskējam ar to, ka radīsim citu, un tā būs krietni nopietnāka. Paldies! Nobeigumā komisijai vārds. Flora kungs, lūdzu. Thank you, Chair. Honorable Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie parlamenta deputāti. Vairāk nekā 6,5 miljoni tonu PVC tonu eh, tātad, eh, tiek saražota Eiropas saimnībā katru gadu. PVC preču imports tikai pieaug katru gadu 750 tūkstoši tonu. PVC uh, Um, tiek pārstrādāti, 10% PVC atkritumu nesatur svina stabilizatorus, jo Eiropas Savienībā nozare kopš 2016. gada vairs tāds neizmanto. Atlikušie materiāli tur ir svins, kā mantojums no iepriekšējā saražota apjoma vai, vai importiem. Un šis mantojums uh, tātad uh, savulaik tika ražots arī Eiropas Savienībā. Piedāvātais pasākums uh, Um, varētu, tātad tā mērķi ir samazināt svina apjomu precēs, aizliedzot laist tirgū PVC izstrādājums, tajā skaitā importu, kur ir vairāk nekā 0,1% svina sastāvā. 15 uh, gadu atkāpe zināmiem produktiem, tajā skaitā pārstrādātiem PVC produktiem. Tas ir visaktuālāk būvniecības uh, materiālu kontekstā. Bet uh, atkāpju panti par pārstrādāto PVC. Tātad tiktu runāts par to, ka ir tātad šie, šīs kārtas bez svina, lai nekaitētu cilvēkiem. Kādēļ dzirdam kritiku? PVC pārstrāde ir labs veids, kā izvairīties no papildus svina emisijām vidē, jo tiek attālināta PVC sastāvā esošā svina nonākšana vidē. Ķīmiska pārstrāde, diemžēl, vēl nav pieejama. Uh, lielā, liel, lielā rūpnieciskā apjomā, lai tiktu galā ar PVC uh, atkritumiem. Mēs šobrīd runājam tikai par pilotu fāzi šāda veida plāniem. Atkāpe mums dod laiku. Mēs pērkam laiku līdz brīdim, kad būs efektīvākas atkrituma pārstrādes tehnoloģijas un būs iespēja drošāk noglabāt um, atkritumos nonākušo svinu. Atbilstoši jūsu priekšlikumam, svins samazināsies pārstrādātajos PVC uh, izstrādājumos. Tas nozīmē, ka jebkāda veida atkāpe būs laikā ierobežota. Un tas nāks tikai par labu pārstrādēju. Ja mēs atsakamies no šīs atkāpes piedāvātajā pasākumā, tas nepieļaus piestrādāt 607, pārstrādāt 675 tūkstošu tonu PVC izstrādājumu, kas būs tad um, jāaplabā kā atkritumi. Tam būs nepieciešama poligona vieta vai jauni, jaunas kurināšanas iekārtas. Jāsaprot, ka tās rezultātā ietekmēs um, vidustermiņa un tūlītējo um, izlaidi svinam vidē, jo uh, liela daļa no šiem PVC mm, tātad, uh, izstrādājumiem, kuru sastāvā ir viens, nonāktu sadedzināšanas iekārtās. Atkritumu apglabāšana, tātad, uh, kas um, saistīta ar atkritumu sadedzināšanu, rada vislielāko kaitējumu videi. Turklāt, ja jūs iebild, iebilstat šim ierobežojumam, tas nozīmē, ka svins PVC sastāvā vēl aizvien būs tiks importēts Eiropas Savienībā bez kontrolas, bez līmeņiem. Bet Eiropas Savienības uh, ražotāji sākuši ražot PVC bez svīna jau kopš 16. gada. Mūsuprāt, šis piedāvātais pasākums, tajā skaitā arī atkāpe, pilnībā atbilst vispārējam rīčmērķim un panākt līdzsvaru starp uh, tātad veselības apsvērumiem, vides apsvērumiem saistībā ar šo mantoto svinu PVC sastāvā. Tie arī veicina pārstrādi un aprites uh, izmantošanu PVC materiāliem. Ļoti rūpīgi uzklausījām jūs komentārus, uzklausījām diskusiju, bet piedāvātais pasākums, mums prāt, vēl aizvien ir līdzsvarots. Uh, rezultāts piecu gadu smagam darbam. Ja nu parlaments izlemtu iebilst, jūs, protams, varat to darīt, tās ir jūsu tiesības. Šobrīd nav īsti skaidrs, cik ilgs laiks būs nepieciešams, lai izstrādātu jaunu pasākumu, ko atbalstītu kvalificēts dalībvalstu vairākums, kā arī parlaments. Piedāvāto pasākumu Rīču komitejā atbalstīja 24 dalībvalstis, balstoties Zeka atzinumu. Nu, re, Tāds būtu mans pienesums šai diskusijai, aizstāvot mūsu pasākumu. Paldies! Uh, Paldies! Mēs par to balsosim rītdien. Un balsojums plenāra sēdē ir paredzēts februārī. Esam beiguši mūsu parasto darba kārtību. Rīt uh, tiksimies 9 no rīta un pēc divām minūtēm sāksim koordinatoru sēdi. Lūdzu, uh, palieciet zālē.